Okay, Sāksim sanāksmi. Īstenībā es 30. Proszę Państwa, Labrīt, dāmas un kungi! Mēs nedaudz kavējam ar darba kārtības izskatīšanu. Kā zināt, vakar mums bija ļoti interesanta uzklausīšana kopā ar vides komitejas pārstāvjiem. Tā bija pirmā šāda veida uzklausīšana šajā jaunajā formātā, kurā divas komitejas abas ir atbildīgas par eh, konkrētu jautājumu. Vai ir kādi komentāri par darba kārtību? Eh, nu, tad neredzu vecāts rokas, darba kārtība, eh, darba kārtība ir apstiprināta. Apstiprināsim arī 21. 22. janvāra un 27. janvāra sanāksmi protokols, ja nav nekādu iebildumu vai piezīmju tad arī šos protokols uzskatīsim par apstiprinātiem. Ceturtais darba kārtības punkts. Kā jūs zinat, saskaņā ar koordinatoru lēmumu, kas tika pieņēmts 21. janvārī un ko atbalstīja eh, komitejas locekļi, mēs esam uzticējuši De Castro kungam sagatavot rezolūcijas projektu par Milānu Expo 2015. To, tā, to papildina mutiskais jautājums. Es vēlētos lūgt De Castro kungu izteikties par šo jautājumu un paskaidrot, kāda ir pašreizējā situācija. Dod jums vārdu. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. <clears throat> Rezolūcija jau ir sagatavota un ir pieejama angļu valodā. Tā ir rezolūcija, kurā es esmu centies iekļaut debates un uzklausīšanas kuras mums ir bijušas attiecībā uz planē, pārtiks nodrošināšanu planētai un tā tālāk 2015. gadam. Šī rezolūcija, protams, būs mūsu rezolūcija, lauksaimniecības komitejas rezolūcija. Aicinu kolēģus iesniegt savas idejas un viedokļus, <clears throat> un tāpat Eh, vēlos uzsvērt, ka arī citu komiteju locekļi ir ieinteresēti šajā globālajā notikumā. Eh, jo arī mēs varēsim piedalīties Expo 2015 izstādē šogad. Eh, dokuments jau ir pieejams angļu valodā, tulkotās versijas būs pieejams visās valodās līdz trešdienai. Diemžēl eh, laika ir maz, un ja mēs vēlamies, lai tā tiktu apstiprināta plenārsēdē pirms eh, izstādes sākuma, eh, mums nav īpaši daudz laika grozījumu iesniegšanai, tādēļ aicinu kolēģus pārskatīt šo dokumentu pēc iespējas ātrāk. Strasbūrā šim jautājumam tiks veltīta īpaša uzmanība. Tātad uh, galējais termiņš ir piekdiena, 27. februāris. Mums nav daudz laika grozījumiem, tad grozījums jāiesniedz līdz šai piekdienai. Tas ir galējais termiņš. Ja jūs varat uh, darboties angļu valodā un jūsu teksts ir jūsu rīcībā, nu, tad iesniedziet grozījumus angļu valodā. Ja jūs vēlaties strādāt ar tekstu savā dzimtajā valodā, tad jums būs dažas dienas, lai uh, Eh, iz, izdarīt grozījumus, iesniegt savus grozījumus. Tad jums būs tikai dažas dienas līdz 2000, eh, no 25. datuma. Es ceru, ka mums izdosies paveikt uh, labu darbu, jo komitejai šajās debatēs ir uh, viena no vadošajām lomām. Pārtikas drošība un izaicinājumi šajā jomā, uh, tāpat arī nepieciešamība pēc pētījumiem, uh, Eh, dabas resursu ilgspējīga pārvaldība ir tikai dažas no tēmām, kas eh, ir mūsu komitejas darba kārtībā. Un es esmu patiesi iepriecināts, ka eh, mēs for, oficiāli prezentēsim šo rezolūciju Strasbūrā, kā atbildīgā komiteja. Uh, Tas ir eh, tāds eh, lūgums, un es eh, izsaku to jums visiem, un ceru, ka jūs palīdzēsiet sastādīt šo rezolūciju. Visa komiteja, visas pārstāvētās politiskās grupas piedalīsies šīs rezolūcijas veidošanā. Priekšsēdētāja kungs, tātad galējais termiņš ir 27. februārs. Teksts būs pieejams tūkotajās versijās līdz 20, 25. datumam, un tas jau ir pieejams angļu valodā, un paldies par jūsu pienesumu. Niebudzonsā. Paldies. Mēs to esam jau vairāk kārt pārsprieduši. Šaubu nav. Arī es domāju, ka jāstrādā tā, kā jūs sacījāt. Paldies. Es domāju arī, ka mums ir jāuzņems vadošā loma šī jautājuma virzīšanā. un ņemsim vērā jūs sacīto par termiņiem, lai mēs varētu plenārs sēdē saulaicīgi pieņemt rezolūciju, jo mēs esam vadošā komiteja šajā jautājumā. <clears throat> Atgādinu, ka tulkojums ir 20 valodās, izņemot igauņu, maltiešu un slovāku, tātad visās valodās. Tā, pievēršamies augļu un dārzeņu jautājumiem pēc 2007. gada Melokungs ir sagatavojis ziņojumu. Tātad pēc 2007. gada reformas, un šeit ir runa galvenokārt par ražotāju organizācijām un to, kā viņi strādā ar operatīvām programmām. Tā ir būtiska problēma attiecībā uz ražotāju organizācijām. Uh, Dažās no jaunajām dalībvalstīm organizācija vēl nedarbojas pietiekoši efektīvi, kas tomēr būtu svarīgi, lai nodrošinātu nozars labu pārvaldību. Un e, īpaši strādāt ar e, intervences, ar tirgus intervences vajadzības gadījumā. 22. janvārī notika seminārs, jūs atminaties. Mums bija diskusija par šo jautājumu, saņemam svarīgu informāciju par to Un līdz ar to esam eh, gatavi eh, padziļinātai diskusijai šodien. Nu, tagad došu vārdu referenta kungam lūdzu. Paldies, priekšsēd. E, izteikšos kodolīgi. Sagatavojot šo dokumentu, ļoti vērtīgs bija manas diskusijas ar eh, interesētajām pusēm, kā arī ar kolēģiem. Izklāst šeit svarīgākos jautājumus manā skatījumā. Nu, un tagad vēlos jums dažus no tiem prezentēt īsumā. Mm, vēlamies mm, esošās ražotāju organizācijas atbalstīt, mm, kā arī nodrošināt viņu nākotni. Aplūkojam situāciju dažādās eh, dalībvalstīs un ražotāju organizāciju statusu tajās Lauksaimniecības komitē uzklausījām ziņojumu, kur eksperti uzsvēra, ka ir būtiskas atšķirības starp Eiropas dienvidiem un, a, a, un a, a, ziemeļiem šajā ziņā. Lielveikali mēdz uh, negatīvi ietekmēt vai atsaukties to izplatība. Uh, tātad uz režotāju organizāciju peļņu. Mēs visi apzināmies, ka mēs dzīvojam tirgus apstākļos, kapitalistiski tirgus apstākļos, konkurencei jābūt, bet šai konkurencei ir jābūt arī godīgai. Dažreiz eh, mums šķiet, ka Eiropa ir ļoti dāsna attiecībā uz importu atļaušanu. Ne visas eh, ārpus Eiropas Savienības eh, valsts un bloki ir tik dāsni šajā ziņā attiecībā pret importiem. Un tas sagādā dažreiz mūsu ražotājiem problēmas. Tagad ir vērojams arī politiskās problēmas Ukrainā, un pastāv risks, ka tās var ietekmēt arī lauksaimniecības ražošanu mūsu dalībvalstīs. Mēdz jau būt tā, ka cilvēks ir labs uh, lauksaimnieks, bet varbūt viņš nav tik veiksmīgs savā uh, ražošanas uzņēmuma pārvaldīšanā. Nu tā īsumā, eh, ja referentiem būs jautājumi vai piebildes, es tos labprāt uzklausīšu un raugos optimistiski, ka beigās mums izdosies eh, izveidot dokumentu, kas ražotāju organizācijas eh, situāciju pienācīgi atspoguļos. Paldies priekšsēd. Paldies. Tagad atklājam debates. Pirmā izteiksies eh, Mag Magina. Muchas gracias, eh, señor presidente. Ja, paldies, priekšsēdētāj. Labrīt visakārt! Mēlo kungs, es domāju, ka jūs ziņojumam ir liela nozīme Eiropas Savienībai. Īpaši tādām valstīm kā Spānijai un manam reģionam Andalūzijai, kurā augļu un dārzeņu audzēšanai ir īpaša nozīme. Daži jautājumi. Kopumā varu piekrist jūsu ziņojumā saturam, bet man ir tomēr daži jautājumi. Vienotāja tirgus organizācija augļu un dārziņu nozarē kopumā darbojas labi, ja arī sistēma neapšaubām vēl varētu uzlabot, lai vairāk atbalstītu ražotājs. Jūs jau norādījāt uz līdzsvaru trūkumu Eh, starp eh, ražotājiem un tirgotājiem, un tas skar ne tikai konkrēti augļu un dārzeņu eh, audzētājus, bet visus lauksaimnieciskos ražotājus. Tātad vienotajā tirgus organizācijā ir jāstiprina ražotāji. Tāds ir mūsu uzdevums. vēl ir jāatzīst, ka krīzes pārvaldības mehānismi nedarbojas tā, kā Tiem būtu jādarbojas. Un tad, nu jājautā, kādēļ? Mēs saskaramies, piemēram, ar Krievijas uh, veto vai E. coli baktērijām. Tas ir krīzes, kurās ir izrādies, ka mehānismi nedarbojas tā, kā tiem vajadzētu darboties. Un atkal jājautā, kādēļ. Uh, Tā ir svarīga problēma, kas mums būtu jārisina. Ziņojumā ir jārod risinājums pat labāk nevisai efektīvi darbojušos krīzes mehānismu, krīzes pārvaldības mehānismu uzlabošanai. Tad par atbalstu, kam jādarbojas arī efektīvāk. Jūs runājat par uh, ražotāju organizāciju stimulēšanu. Es domāju, ka mums viņi ir jāstaprina visādā veidā, jāatbalsta, lai tiem piešķirtu lielāku ietekmi pārtiks ražošanas ķēdē. Nu, protams, situācija ne visās dalībvalstīs ir identiska. Ir dalībvalsts, kurās ražotāju organizācijām ir labāka pozīcija, bet citur savukārt nav. Uh, Tā tad kopumā mums ir tās jāstiprina. Ļaujiet man vēl piebilst, ka varbūt ir nepieciešams, eh, nepieciešama arī normatīvo aktu grozījumu. Eiropas līmenī, kas attiektos uz nozari papildus nacionālā līmeņa regulējumam. Lai būtu labāks eh, līdzsvars starp patiks eh, ražošanas ķēdē iesaistīto sarunu pozīcijām. Tāds būtu lūk mans piebildes, bet kopā es jūsu ziņojumu Melokungs vērtē ļoti pozitīvi un to atbalstu. Paldies! Dāmas un kungi, diskusijā tagad ir jau daudzi pieteikušies, nu, un tādēļ lūkšu katru runātāju eh, aizņemt nevairāk kā pusotru minūti laika. Tagad došu vārdu eh, nākamam ēnu referentam Huitamā kungam. Lūdzu. Paldies, priekšsēd. Es domāju, ka komisijas ziņojums sniedz labu pārskatu par situāciju augļu un dārzeņu nozerē. Uh, kopumā organizācija ir uzlabojusies, bet ir liels atšķirības starp dalībvalstīm, kas ir, protams, saistīts ar kultūras atšķirībām, bet dažās dalībvalstīs ražotāju organizācijas ir ļoti vājas un nav labi organizētas. Tas ir svarīgi apzināties to. Ražotāju organizācijām ir liela nozīme, īpaši krīzes laikā, kā jau iepriekšējā runātāja teica, bet arī, lai e, stiprinātu ražotāju pozīciju e, pārtiks e, ķēdītē kopumā. Tātad mums viņi ir jāstiprina. <clears throat> Un man interesētu arī komisijas viedokļus par tiesisko noteiktību lai ražotāju organizācijas labāk varētu pielāgoties mainīgai situācijai, Eiropas komisijas auditiem ir jābūt eh, eh, skaidrākiem un raitākiem. Dažreiz paiet divi gadi, kamēr audita ziņojums tiek sastādīts. Svarīgs instruments organizācijas jomā arī ir tā dēvētie, eh, tā dēvētās asociēto ražotāju organizācijas. Tas ir līdzīgi eh, kooperatīviem piensaimniecībā un noteikumi attiecībā šim asociētiem ražotāju organizācijām arī vajadzētu būt skaidrākiem. Visbeidzot, administratīvais sloks vides prasību izpildīšanai ļoti liels, kas eh, arī traucē inovācijas. Es domāju, ka mums birokrātija ir jāmazina. Paldies! Pan poseł Kaputo, bardzo proszę. Kaputo kungs, nākamais lūdzu. Grazie, prezidenti. Innanzitutto mi congratulo con il relatoro. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms, paldies Melo kungam, eh, referentam, par padarīto darbu. <clears throat> Te mēs skatām vairākus uh, aspektus attiecībā uz augļu un dārzeņu sektoru. Notiek liela negodīga konkurence šajā jomā. Procedūra ļoti sarežģīta. Mm CPM e, pasākumu arī ir sarežģīti kopējā tirgus pasākumu. Pašlaik <clears throat> um, mums nav tādu mehānismu, kādus mums vajag. Dažas no darbības programmas jāpadara elastīgākas. Uh, un tas ļautu uh, krīzes uh, mehānismu labāk iedarbināt, lai palīdzētu visiem. Visi zina, ka tomēr organizētības līmenis ir zems vairākās dalībvalstīs un uh, ražotājiem neļauj strādāt kopā. Arī grūti atzīt juridiski ražotāju organizācijas. Otra lieta par krīzes pārvaldības pasākumiem. kurā vajadzētu iepludināt līdzekļus, lai ražotāju ieņēmumu krīzes situācijās tiktu pasargāti. Uh, un uh, Krievijas veto, lai tas nevarētu iedarboties. Es uh, varbūt steidzos, bet es domāju, ka ēnu referentiem vajadzētu arī izstāstīt par savu darbu, ko tie iegulda. Es pagaidām tikai esmu pusē tam, ko es gribēju teikt. Mēs esam ļoti daudz strādājuši, tāpēc es jūs lūgtu e, piešķirt vairāk laika, lai es varu visu pastāstīt. Es domāju, ka dažādās dalību valstīs darbības programmas nedarbojas vai arī darbojas tikai tik lielā mērā, ka tās palielina e, ražojumu vērtību. Mums ir jāstimulē pieprasījums. Dalību valstīm ir jāpalīdz šīm organizācijām, lai tās varētu pieprasīt labākas cenas par augļiem un dārzeņiem. Uh, Un cits aspekts, kas varētu palīdzēt ieviest darbības programmas labāk, ir, piemēram, pirmkārt, ļoti būtiski izteikt, kādas ir mūsu prioritātes. Tām ir jābūt mērtiecīgākām, lai būtu pasākums, kurā mēs varam novērtēt, cik labi mēs sasniedzam mērķus. Domāju, ka tas palīdzēs arī sektora konkurētspējai. Otra lieta - apmācība. Melo kungs e, pieskaras šai tēmai. Viņš jau teica, ja arī esat labs fermērs, ne, varbūt netik labs menedžērs. Es domāju, ka mums vajag skaidrus uh, mērķus arī attiecībā uz vidas aizsardzību. Lielas paldies! Dosim mazliet vairāk laika. Maginas skundze, eh, es izteikšos īsi, jo es gribu izteikt komplantu Mēlo kunga par šo ziņojumu. Viņš apskata divas būtiskākās lietas - negodīga tirzniecības praksa pārtikas sektorā. Es strādāju pie tā, un mēs Eiroportā strādājam kopā. Un otri administratīvais loks eh, ražotāju organizācijām. Tā ir liela problēma un arī tas parādās jūsu ziņojumā, tas man dara prieku. 13. punkts par kopīgiem fondiem un riska pārvaldības rīkiem varbūt jāņem vērā vispirms rītdienas darba kārtības punkts, kur mēs salīdzināsim ES un ASV, un tur mēs uzzināsim par viņu sistēmām, kā tās var mums palīdzēt. Man ir ļoti nelieli grozījumi, bet jūs ziņojums ir teicams, tas mums palīdzēs. Paldies. Dziękuję, pan poseł Sebastian. Paldies, Sebastiana kungs. Gāda, senjor Melo. Paldies, priekšādātāji, paldies Melo kungam. Ziņojums ir labs, es jūs sveicu, par to es esmu pats runājis ar arodu organizācijām, un visi saka, ka ziņojums ir būtisks. Un tas ir eh, labi novērtēts. Mums nav daudz grozījumu, bet daži būs, lai pastiprinātu kritiku, kuru Melo kungs jau ir izteicis. Tātad galvenais aspekts eh, sektorā ir mm, pamestās zemes problēma, un citi produkti, kas ir minēti, mārketinga ķēdes, eksporta problēmas un tā tālāk. Es pats nāku no Valencijas, no Spānijas, kur tiek pārdots daudz augļu un daudz, kas tiek pārdots uz Krieviju. Un tur ir viens aspekts, kas ziņojumā neparādās. Ražotāju organizācijas nav, ir um, ir domāts tam, lai uzlabotu ieņēmumus fermeriem, un ziņojumā nav teikts, vai organizācijām jāpalīdz eh, fermeriem celt savus ieņēmumus. Mēs uzskatām, ka tas nav uzlabots. Un tāpēc mēs nepanākam pašu pamata principu uzlabot ieņēmumus fermeriem. Un mēs nevaram par to klusēt. Mums šīs organizācijas ir uh, jāuzrauga, jo tās nedara savu darbu. Paldies, nākamais runātājs. Grazie, prezidente. Ringrazio anche il relatore. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribu pateikties Melo kungam par lielo darbu, kuru viņš ir paveicis. Man ir prieks, ka viņš ir uzsvērs dažus no galvenajiem principiem kritums e, patēriņā attiecībā uz augļiem, dārziņiem. E, e, cilvēki vairāk pievērš pārstrādātiem produktiem. Mums ir jākoncentrējas arī uz pilsoņu veselību un sektoru stabilitāti kā tādu trešo valstu produkti. Tiem ir jābūt ražotiem ar tādiem pašiem mehānismiem, kādus piemēro mūsu fermeri, lai būtu ievērot vidas standarti. Mēs skatāmies uz eh, cipariem komisijas ziņojumā, un tur ir skaidrs, ka samazinājums, eh, samazinājumos pieejamos līdzekļos nozīmē, ka vidēja eh, ferma arī saimniecība sarūk savos apmēros. Uh, Un tas nozīmē, ka e, samazinās arī fermeru ieņēmumi. E, ražotāju organizācijas varētu būt labs risinājums. Augļu un dārzeņu sektora, jo viņi nevar noslēgt labus darījumus, ja viņi ir sadrumstalot šajās mazajās saimniecībās, bet uh, viņus var apvienot. un sasaistīta ar profesionālam organizācijām. Mēs runājam par šīm organizācijām un nedrīkst aizmirst, ka patērētājus arī var iesaistīt. Viņus vajadzētu mudināt to darīt. Viņi var eh, samazināt atkritumu daudzumu un mēs varam uzsvērt vairāk eh, ražojumu kvalitātes aspektus par sektoru reformu mums jāskatās uz transportēšanu, uz loģistiku. Paldies! Bardzo dziękuję. Lielas paldies! Glizela kungs, priekšsēdētāji kolēģi. Ja jūs aiziet uz tirgu Eiropas Savienībā, lai pirktu augļus un dārzeņus, tad jūs redzēsiet, ka ir produkti gandrīz no visām eh, pasaules valstīm, izņemot Eiropu. Es tāpēc gribu teikt, ka jau 30 gadus šīs nepieņemās politikas ir darbojušās pret valst, eh, Eiropas dienvidu valstīm un viņu ražojumi nenokļūst līdz tirgumu Eiropas Savienībā. Ja jūs turpināsiet šādu politiku, kas ir pamatā, eh, ka mēs atļaujam importēt Izrēlai, Marokai, Lībijai, ja jūs turpināt, ja mēs neiepērkam savus pra, eh, produktus no uh, Eh, ASV un Japāns, bet eh, iepludinātu naudu eh, mūsu ražotājs, tad mēs arī palielinātu ieņēmumus. Un šīs politikas ir nepieņemams šīs valstis. Ieņem lauksaimniecības produktu vietu, kas nāk no mūsu dienvidu valstīm, no Itālijas, Grieķijas, Spānijas, Francijas. Tāpēc ir tik grūti atrast grieķu preces eh, Grieķijas tirgu. Eiropas parlamentam šī problēma ir jārisina ļoti ātri. Paldies. Biegas kungs. Eu começo por felicitar o relator. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu sākt ar to, ka apsveikt eh, ref, eh, ref, eh, referentu. Viņš ir apskatījis šo te organizācijas līmeni, investīcijas, patēriņu tā tālāk. Un šeit man jāsaka, ka es nepiekrītu pilnīgi visiem ziņojuma aspektiem. Tur ir liberalizācija pieminēta, bet es domāju, ka mums ir kritiskāk jāpaskatās uz šo liberalizācijas procesu, jo tas ir izraisījis lielas netaisnības reģionos Eiropā. Nu, mums tagad ir tūkstošiem ražotāji, kuri pameta sektoru. Un tas, protams, ietekmē arī organizētības līmeni, kas ir ļoti svarīgs. Mums ir Eiropas Savienība, un mēs esam deficīta, ja mēs skatāmies par šo ražošanu. Vērtība apjoms e, sarūk, arī patēriņš sajūk. Mums ir atbalsta pasākumi, kuri netiek lietoti. 4,1% būtu jāpaukstina Uh, ražošanu, bet mazākā trešdaļa no ES atbalsta uh, patiešām atbalsta ražošanu, kas attiecas uz mums. Refer referentām vajadzēja ļoti kritiski par to izteikties. Un vajadzēja arī paskatīties uz pasākumiem, kas ļautu mums paskatīties tālāk par šiem ierobežojumiem. Mēs nevaram paļauties uz liberalizācijas procesu vienu cilvēki saka, ka patēriņa līmenis ir krities krīzes dēļ, bet tā nav taisnība. Nav jau augļi dārgāk kā, piemēram, hamburgers, bet eh, cilvēkiem ir ļauts, piemēram, hamburgers pārdot pie skolas vārtiem. Eh, ziņojumā ir runāts par tirgus gudrību, bet tirgus ir tas, kas tiek pieļauts eh, un eh, izmaksas eh, ir nokritušas zem izmaksu līmeņa. Un daudzi ražotāji pamet tirgu. Tāpēc tas nepalīdz eh, ražošanas ķēdē. Ja mēs runājam par to, ka organizētības līmenis krītas, jāatceras, ka tas notiek tāpēc, ka mums ir problēmas ar juridiskiem jautājumiem un ar birokrātiju, kas ierobežo ražotāju organizācijas, kā es jau teicu, ir ļoti būtiski paskatīties uz sociālajiem aspektiem un censties izteikt prioritātes, piemēram, par ģimenes saimniecībām. Viņi ir pamats mūsu ražotājiem. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies! Nedaudz pagarināsim runāšanas laiku, īpaši ēnu referentiem. Tomēr aicinu jūs visus e, pieturēties pie pusotras minūtes. Pieķie kundze. Paldies, priekšsid. Vispirms es gribētu apsveikt referentu Nuno Melo ar lielisku darbu. Uh, Šis atzinums ir identificējis galvenās problēmas augļu dārzeņu ražošanas uh, jomā, uh, ar kurām saskars ražotāja organizācijas. Es kā deputāti var teikt, ka mums ir jāizdara visu pūliņu, lai nacionālās valdības pārliecinātu procedūras vienkāršot. Horvātijam ir tikai divas ražotāju organizācijas - pienražotāju un augļu ražotāju organizācijas. No daudziem ražotājiem dzirdu, ka viņi vēlētos apvienoties ražotāju organizācijās, taču tādēļ, ka ir ļoti sarežģītas procedūras, tas aizņem daudz laika un tad kaut kad viņi nolem atmest ar roku. Tādēļ es domāju, ka ir ļoti svarīgi īpaši ļoti svarīgs īpaši 5. un 6. Eh, un 7. punktā ietvertās rekomendācijas, kuras ir izsaka referents Mēlkungs. Lai ražotāju organizācijas varētu saņemt vairāk finanšu atbalstu, labāk organizēties un būt konkurētspējīgāks tirgu. Paldies! Paldies! Šlājeris kundze nākamā. Paldies priekšsēdētājiem! Es gribētu pirmkārt pateikties Melo kungam par lielisko ziņojumu un izteikt vienu piebildu. Krīzes risinājums Krievijas blokādas kontekstā ir ļoti grūti piekļūt kompensācijas līdzekļiem eh, zaudētā uh, dēļ, Krievijas blokādes dēļ, Nīderlandē ir liels problēmas ar to augļu un dārziņu ražotājiem. Izskanēja, ka 100 miljoni esot uh, atlicināti šiem mērķiem, taču ražotājiem ir grūti šiem līdzekļiem piekļūt. Ir svarīgi, lai ražotāji saprast, kā viņi var šos krīzes atbalsts līdzekļus saņemt. Runājot par ražotāju organizācijām, lauksemniekiem, dārzniekiem, ir jāvar pašiem noteikt e, savu saimniekošanas metodus, un ne visa nauda e, var aiziet tikai inovācijām, bet e, lauksaimnieki grib arī kaut ko paturēt no šiem līdzekļiem. Paldies tagad, Andrijo kungs. E, arī es vēlos pateikties referentam Melo kungam. Kopumā es piekrītu viņa ziņojumam jau vairākas reizes ir uzsvērts, ka vislielākais klupšanas akmens ir tas, ka ļoti maza lauksaimnieku daļa ir um, apvienojušies organizācijās. Un vismazākie ražotāji cieš visvairāk no šīs situācijas, jo viņu iespējas um, vienoties par sev izdevīgiem darījumiem ir ļoti mazas piegāžu ķēdes kontekstā. Un te ir sava uh, loma globalizācijai. Un to uzsver jau vairāki citi runātāji. Ja mēs vēlamies uzlabot pašreizējās tendences, kas ir uzsvērtas ziņojumā, pirmkārt mums ir jāiz, jāuzlabo profesionāla organizācija pievilcība, tirzniecības organizācija pievilcība. Un mums ir jātīsta uh, ražojumu Uh, komercvērtība, jāpaukstina tā. Tāpat arī uh, runājot par uh, krīzes novēršanas pasākumiem, tie ir jāuzlabo. Un visbeidzot ir jāpielāgo pašreizējie noteikumi. Paldies! Nākamais runātājs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Arī es vēlos pateikties referentam par kvalitatīvo darbu. Runājot par uh, kopējas lauksaimniecības politikas reformu, uh, parlaments un komiteja ir uh, pieņēmis dažādas priekšlikumus, kas trialogā um, netika tomēr apstiprināti, jo ir daudzas valstis, kam, kas īsti neatbalsta šīs ražotāju organizācijas. Un tad te ir nopietna birokrātija, nopietnas birokrātijas sloks, jo īpaši pašreizējo konkurences likuma uh, kontekstā. Uh, Manuprāt, ir jāturpina konsultācijas, diskusijas par konkurences noteikumiem. Parlaments cīnījās par to, un mēs vēlējāmies, lai konkurences likums attīstītos, un to atbalsta arī līgums. Tādēļ uh, ir pašsaprotami, ka mazajiem ražotājiem vajadzētu gūt labumu no uh, jaunajiem noteikumiem. Runājot par ražošanas izmaksām un nodokļu sistēmas eh, starp, eh, atšķirībām starp dalībvalstīm, te atšķirības ir ļoti milzīgas. Eh, te atšķirība ne tikai starp atsevišķām valstīm, bet arī starp dažādiem tirgiem pat vienas valsts ietvaros, un tas ir jāpatur prātā nākotnē, ja mēs vēlamies uh, ņemt vērā uh, dzīv, dzīves standārtu attiecīgajās valstīs. Paldies! Paldies priekšsēdētāji! Kad tirgumu ļauj brīvi ietekmēt situāciju, tad uh, tirgus dalībnieku iespējas uh, i, pavērst situāciju sev par labu ir ierobežotas. Uh, komisijas uh, komisija patiesībā slēpj situācijas patieso būtību, un realitāte ir tāda, ka katru dienu ražotāji saņem mazāk naudas par to, ko viņi ir saražojuši. Tas nozīmē, ka viņi tik tikko turas virs ūdens. Mums ir jāizanalizē šī situācija pēc iespējas kritiskāk, pēc iespējas uh, realistiskāk, kā, kā, kādā situācijā mēs esam nonākuši pateicoties liberalizācijai. Uh, cenas patiesībā parāda, kāda ir mūsu lauksaimniecības politika, un pašreizējā situācija ir pietiekami sarežģīta. Man šķiet, ka attiecībā uz šiem konkrētajiem punktiem referentam vēl vajadzētu piestrādāt pie sava ziņojuma, tātad trūkst analīzes. Un, un vis, mans pēdējais komentārs atbalsts krīzes situācijās, Krievijas aizliegums ievies noteikts produktus un tā tālāk. Tātad to nevar konkrēti sasaistīt ar eh, ražotāju organizācijām. Eh, ražotājiem jābūt iespējai brīvi iesaistīties šādās ražotāju organizācijās. Tam tas nedrīkst būt obligāts pasākums. Paldies! Paldies! Lozo kungam vārds. Situācija nav vienlīdzīga priekšsēdētāji, un to jūs droši vien zināt. Uh, Francijā vien fermu skaits, lauksaimniecību skaits ir samazinājies. Saskaņā ar jaunāko statistiku ir problēmas ar, pār, ar augļu piegādēm. Tātad Francija nevar apgādāt ar augļiem pat savu vietējo tirgu. Piemēram, šoruden ražotājiem bija jāpārdot kartupeļi par daudz zemāku cēnu nekā citur. Tad situācija ir patiešām sarežģīta. Un mums eh, tā ir jārisina. Un te ir jāvēršas pie mazumtirgotājiem. Eh, daži uh, ražotāji apvienojas uh, grupās, ražotāju grupās, un tas ir ļoti noderīgi, lai radītu jaunas darba vietas, kā arī uh, ļauj tiem konkurēt ar izplatītājiem. Paldies! Paldies! Ar kas Janekungam vārds? Paldies priekšsādētāji, arī es, tāpat kā pārējie, vēlos apsveikt Melo kungu par lielisko, ar lielisko darbu un lielisko ziņojumu. Nav nekādu šaubu, augļi un dārzeņi ir ārkārtīgi svarīga nozare ļoti daudzās Eiropas Savienības valstīs, sevišķi vidusjūras reģionā tāpat arī manā reģionā, Murcijā, Spānijā. Un kā jūs zināt, eh, šis reģions ir eh, ekonomikas pīlārs un arī mūsu reģiona sociālais pīlārs, jo augļu un dārzeņu sektorā tiek radīts ļoti daudz darba vietu. Šī iemesla dēļ mums ir jāuzsver noteikti aspekti, piemēram, vairāk atbalsta ražotāju organizācijām. Un šis atbalsts ir jāiekļauj kopējā sistēmā, jo sevišķi cēnu noteikšanā. Tāpat mums ir jāizvairās no spiediena izdarīšanas uz ražotājiem. Eh, izplatītāji ķēdes dalībnieki izdara spiedienu uz ražotājiem, no tā vajadzētu izvairīties. Tāpat arī šorīt mēs jau ļoti daudz runājām par veto attiecībā uz Krieviju, arī tam ir ietekme uz eh, mūsu, nu, uz šo nozari un ir jābūt atbilstošai atbildes reakcijai no Eiropas komisija, lai aizstāvētu ražotājus. Paldies! Paldies! Herenskas, Herenskas kundze lūdzu. Manuprāt, eh, krīzes pārvadēšanas pasākumi ir eh, pietiekami labi, tomēr, protams, tos var arī uzlabot, ko Melo kungs eh, arī uzsver savā dokumentā. Un paldies, starp citu, Melā kungs par lielisko dokumentu. Jūs darbs nav bijis veltīgs. Runājot par vairāk atbalsta ražotāju organizācijām, piekrītu jums. Eh, tāpat arī ir jāanalizē situācija, kādēļ ne, šobrīd netiek pietiekami izmantoti eh, krīzes novēršanas pasākumi. Eh, ko mēs varam darīt šajā sakarā? Tāpat jūs runājāt pār uh, Eh, trešajām valstīm, sadarbība ar trešajām valstīm. Eh, ir noteikts prasības, kas ir eh, jāievēro ES ražotājiem, un tās būtu jāievēro arī partneriem ārpus ES. Tāpat ir jāuzlabo ražotāju pozīcija visā pārtikas piegādes ķēdēm. Maginis Skundze ļoti lieliski uh, izstāstīja par nepieciešamiem uzlabojumiem. Tomēr jā, mums ir jāuzlabo piegāžu ķēdes darbība uh, Eiropā. Tad mēs noteikti iesniegsim grozījumus uh, attiecībā uz cenām, par to, uh, kā uh, kā, eh, kādas izmaiņas ir nepieciešamas attiecībā uz produktu atsaukšanu, tāpat eh, noteikti ir jāpārskata procentuālās vērtības. Jebkurā gadījumā paldies par, ref, eh, par ziņojumu, tas ir patiešām labs. Paldies, Totas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos piekrist iepriekšējam runātājam. Melokungs Paldies par lielisko ziņojumu. Manuprāt, krīzes novēršanas pasākumi augļu un dārzeņu sektorā eh, tomēr darbojas mums sistēma šajā sektorā ir laba, krīzes novēršanas sistēma ir laba, un tā ir kļuvusi vēl spēcīgāka. Uh, um, ir veikti dažādi pētījumi, tie ir izskatīti arī šajā komitejā, un šie pētījumi parāda, ka atsevišķi ražotāji Eiropā vienkārši neizmanto šo iespēju, un tad mums būtu jāpēt šī situācija. Kādas iespējas mums ir iesaistīt ražotājus šajā krīzes pārvarēšanas sistēmā vairāk? Jo nu šī ir nozare, uh, kur ražotāji var tieši piegādāt savu produkciju tirgū. Tomēr, ja viņi nav labi organizēti, tad viņi, protams, zaudē. Vēlos teikt eh, arī dažus vārdus par krīzes pārvaldību. Pēdējo mēnešu laikā situācija sevišķi saistībā ar Krievijas embargo un eh, tā sekām eh, mums ir nopietni jārunā par krīzes pārvaldību un kā tajā var iesaistīt ražotāju organizācijas. Kā mēs varam palīdzēt ražotāju organizācijām izpildīt šos pienākumus un uzdevumus? Šim ražotāju organizācijām ir jātiek stiprinātam tādā gadījumā. Un vēl vienu, grib pie krīzes menedžmentu uzlabot, tad jums ir vajadzīgs arī uh, noliktavas vai e, kaut kā e, arī citi priekšnoteikumi jārada, lai e, krīzes pārvaldība varētu labāk darboties. Paldies, Būdas kungs! Paldies, priekšsēd! Es zinu, ka referents pielika liels pūles šajā darbā, bet jaunajās dalībvalstīs valstīs pastāv zinām pretestība pret ražotāju organizācijām. Pie mums nav tik vienkārši pārliecināt ļaudis, ka ražotāju organizācijas viņiem var tiešām palīdzēt. Mazie ražotāji ir jāmudina iestāties šajās organizācijās, un viņiem ir vajadzīgs savs uh, um, augļu dārziņu noliktans. Tas ļoti svarīgi maziem ražotājiem. Pārstrādēji vajadzīgas telpas un arī, ja ražotāji varētu paši ar pārdošanu nodarboties, tas ļoti stiprinātu ražotājs. Tad viņi būtu neatkarīgāki no startotiskā tirgus svārstībām, e, tirdzniecības blokādēm un tam līdzīgām parādībām. Tādēļ jāgādā, lai mazie ražotāji varētu uh, paši arī nodarboties ar tirdzniecību. Bovēkungs nākamais. Arī es uh, atzinīgi vērtēju referentu kungu darbu, viņš ir svarīgs pamatelements nosaucis. Varu piekrist arī Mišelam Dantēnam. kā e, ražotāju sarunpozīcijas stiprinās ražotāju organizācijas. Runājot par brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Māroku, tas diemžēl plenāra sēdē tika noraidīts, bet komiteja balsoja par nolīgumu ar Māroku. Tad par pesticīdiem ziņojumā pamatoti ir konstatēts, ka šeit pastāv problēma patēriņš samazinās, bet tieši augļu un dārziņu ražošanā pesticīdi tiek ļoti liela lāda daudzumā izmantot. Tā tad tā ir ražošanas problēma. Un tad vēl viena problēma, ar kuru saskarāmies visā Eiropā. Atšķirības starp maziem ražotēm un lielajām struktūrām, kur ir 40-50 hektāru un lielākas siltumnīcas platības, tas izjauc tirgus līdzsvaru. Konstatējam, ka ir lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmuma ar fotovoltaikas iekārtām uz ēku jumtiem, un tad uh, augļu un dārziņu ražošana ir energoražošanas blakus produkti, tā sakot. Uh, atšķirības starp lieliem maziem uzņēmiem ar vienu palielinās, un tas mazo ražotāju situāciju, protams, tikai vēl vairāk sarežģīja. Bogoviča kungam vārds nākamam. Jā, paldies referentu par ziņojumu sagatavošanu. Ražotāji var daudz ko darīt, lai Eh, savu pozīciju stiprinātu, īpaši iepretīm tirgotājiem, mums ir vajadzīgas labākas tehnoloģijas, labāka organizācija pašmāja tirgos un ārzemēs, un ziņojumā ir ļoti pareizi norādīts, ka ir jāsaīsina e, augļu un dārzeņu ceļš pie pircēju kuru ir vislabākā ražotāja organizācija. Bēļģijā, Spānijā, Nīderlandē tās ir valsts, kur visvairāk augļu un dārziņu tiek ražoti. Pat dalību valstīm, kuras ir vēlāk iztaišās, ir jāpieņem šī mentalitāte, jādomā par pie, vienot pieeja Slovenijā, gandrīz nav ražotājizācijas un augļu dārzeņi ir viena no jomām, kuras var visvairāk darba vietas radīt nākotnē, jo mums ir diezgan neliela Eh, platība, eh, kur var jaunas darba vietas eh, ražot lauksaimniecībā. Es pats esmu uzaicinājis sloveņu ražotājus šeit uz Briselu uz pasākumu Melokunga, arī esmu uzaicinājis kā runātāju šajā pasākumā. Paldies! Un Es pats arī uzstāšos, bet tikai ļoti īsi. E, Nozara ir ļoti sensitīva, vairāk iemeslu dēļ. Ir runa par produktiem, kas ātri bojājas, un mums ir ļoti negatīva pieredze gūta pagājušajā gadā. Krīžu pārvaldībai ir jābūt veiksmīgākai. Tirgus intervence dažkārt ir nepieciešama taču esam no tās atkāpušies, izmantojot e, šo eufemismu krīžu pārvaldība. Stabilizācijai ir vajadzīgi jauni instrumenti. Finanšu instrumentiem jādavā, e, e, jāvelta lielāka uzmanība stabilizācijas kontekstā, un ražotāju organizācijas ir jāstiprina vēl vairāk. Paldies! Un tagad aicināšu direktoru Kortē kungu izteikties komisijas vārdā. Paldies, ka esat mūsu sanāksmē. Dod jums vārdu. Thank you very much, uh, Mr. Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu apsveikt Melos kungu par šo ziņojumu, un komisija var piekrīst lielā mērā šiem ieteikumiem. Un, protams, arī aicinājumam stiprināt vēl vairāk ražotāju organizācijas eh, augu dārzeņu sektorā, kā padarīt viņus efektīvākus, kā viņus padarīt atraktīvākus, lai viņi izveidot šādas organizācijas. Zināmā mērā mums jau ir panākumi, jo, ja paskatās statistikā, tad arī tie parādās šajā ziņojumā. Organizētības līmenis ir pieaudzis par 31% 2007. gadā līdz 34% un 12. gadā 37%. Tātad politika zināmā mērā jau darbojas. Bet dalībvalstis ļoti atšķiras, kā mēs redzam to tabulās. Uh, un 40, 47% eh, nav pietiekoši. Daudzi deputāti jau to arī šorīt pateica. Eh, mums ir jāstiprina ražotāji eh, šajā sektorā. Šis sektors ir arī ļoti mm, viegli ietekmējams ar izmaiņām tirgū. Uh, un reizēm viņi pārdod savu produkciju tieši maz, eh, mazumtirgotājiem. Tāpēc mums joprojām ir jāstiprina ražotāju eh, pozīcija sektorā. Ir divi komentāri, kurus es īsi gribētu izteikt. Aicinājums eh, turpināt vienkāršošanu, pre, cīņa pret birokrātiju un otra lieta mm, - cīņa pret negodīgu praksi tirzniecībā. Un tiesa ir tas, ko teica Melo kungs, ka komisija ir gatava turpināt vienkāršošanu e, kopējā e, tirgus organizācijām. Hogan kungs drīz ir uzrakstījis vēstuli šai komitejai un arī padomēji detalizēti izklāstot savas idejas. Mēs šogad esam jau sākuši darbu. E, mēs mēģinām vienkāršot e, procedūras šajā sektorā. Tā ir sekundārā likumdošana, ko pieņem komisija, tā tad tās ir regulā, e, regulas un deleģēti akti. Mēs varam ar tiem panākt lielus uzlabojumus un virzīties uz priekšu tā, kā Hoitemā kungs un citi to pieminēja bet godīgi jāsaka, ka svarīgākais vienkāršojums ne, nebūtu vajadzīgs likumdošanas aktā, bet pamata e, likumdošanā, kas acīm redzot tiks iesniegts padomējiem parlamentam. Komisija ļoti drīz jau sniegs šai komitejai savas idejas attiecībā uz pamat likumdošanu arī atbalsta līmenis ražotāju organizācijām un krīzes pārvaldības e, mehānismam, cik daudz Eiropas Savienības budžets var kompensēt e, aiziešanu no tirgus, ražotāju aiziešanu no tirgus. Un e, mūsu darbs ir jāstrā, jādara ļoti ātri vienkāršošanas jomā. Un visbeidzot, ne, negodīga tirzniecības praksa, daudz to pieminēja no deputātiem šorīt. Es gribu atkārtot tikai šos komentārus un apstiprināt, ka komisārs ļoti izrāda lielu interesi par šo jautājumu. Mm, ziņojums, kuru raksta Magines skundze, ļoti svarīgs, un mums ir jāstiprina ražotāju loma nākotnē, lai to izdarītu un attiecībā pret mazumtirgotājiem. Mums ir jau iniciatīva 2011. gadā par piegādes ķēdi un komisija šī gada beigās e, plāno izskatīt turpmākus soļus, paskatīties, kas tiešām notiek pārtikas ķēdē, un tad mēs varēsim redzēt, ko var uzlabot. Tas nav skārs tikai manu komisāru Hogan kungu, nav runa tikai par lauksaimniecības komiteju, bet tas skar arī citu komisāru darbu sfēru. Lielas paldies par uzmanību! Mēs ar prieku turpināsim diskusijas par šo svarīgo jautājumu kopā ar Melo kungu un komiteju. Pani poseł Magines, bardzo proszę. Lūdzu, Magines skundze. Priekšsēdētāji, es gribēju īsi izteikties pēc komisijas pārstāvi. Šī komiteja cīnās, lai varētu nodarboties ar šo jautājumu kopā ar iekšējā tirgus komiteju. 54. pants tiek piesaukts un priekšādātājs jau pie tā strādā. Ja mēs tagad nevinēsim šo kauju, tad komitejas loma nākotnē pārtiks ķēdes jautājumos būs ļoti maza. Tāpēc ļoti būtiski, lai lauksaimniecības sektors tiktu atzīts par pamata izējas punktu uh, Eh, pārtikas ķēdē, un ir arī citi, kuri to neatbalsta, un komisijā arī tāda ir. Eh, bet es aicinu visus deputātus cīnīties kopā ar mani un priekšādātāju, lai mūs eh, atzītu šajās diskusijās, jo kauja ir ļoti svarīga, un ja mēs to zaudos, zaudēsim, tad mēs zaudosim nākotnē vēl vairāk. Paldies, ka ļāvāt man izteikties. Paldies! Dziękuję, rozmawiam. Paldies. Es pārnāju šo jautājumu ar Būzeku kungu un arī ar jums labprāt to darīt, lai mēs varētu kopīgi rast vairāk argumentu. Jo jāpieņem arī lēmums attiecībā uz vadošo komiteju. Paldies, Melo kungs. Es nezinu, vai Jūs vēl gribat ko piebilst, jūs saņemāt tik daudz uzslavas, tas jau gandrīz jūs runātāju laiku pārsniedz, bet, nu, protams, katram patīk klausīties um, uzslavas, lūdzu, dod jums vārdu. Vienu dokumentu, o essenciālu, ko pasāžu dar. Priekšsēdētāji. Es varu izteikties īsi. Vēlos pateikties kolēģiem par izrādīto interesi par manu dokumentu. Uh, 19 kolēģi, manuprāt, izteicās, tas ir visai iespaidīgi. E, man pārsteidza patīkam tas, kā cik kvalitīvs komentārus izteica kolēģi. Mēs, protams, vēlamies aptvert lielāko daļu jautājumu, kas ir tieši vai netieši saistīti ar šo tēmu ziņojumā, un man ir 4-5 komentāri, e, punkti, par kuriem kolēģi izraiz, e, izteica bažas krīzes pārvaldība. Mans e, ziņojuma projekts preambulā un pašā rezolūcijā patiešām pieskaras šiem te mehānismiem krīzes risināšanai. Es atceros Krievijas krīzi un tā ir bijusi negatīva ietekme uz mūsu sektoru. Mums ir vajadzīga strikta e, sistēma, lai mēs varētu palīdzēt cilvēkiem tik galā ar negaidītām situācijām. Un vēl es uzskatu, ka krīzes mehānisms nav pietiekoši daudz izmantots pēdējos gados. No 12 līdz 13. apsvērumu punktam, manuprāt, eh, apskata šos te jautājumus, par kuriem izteicās kolēģi, eh, sakot, ka viņiem ir bažas. Vēl labā prakse, kuru praktizē esošās ražotāja organizācijas par kopīgu finansējumu, eh, arī krīzes pārvaldības mehānismā tās vajadzētu pieminēt, ja rodas problēmas tirgu Mums jāgādā, lai eh, netiktu, nenotiktu kritums ieņēmumus. Un tas arī ir jau mm, aprakstīts manā ziņojumā. Es runāju par to, lai ražotāji varētu vēst sarunas veidojot asociētās ražotāju organizācijas pretēji, teiksim, lielveikaliem. Komisija. Es aicinu komisiju, lai tā vairāk cīnās pret negodīgu praksi attiecībā uz pārtikas piegādes ķēdi, kas negatīvi ietekmē ieņēmums uh, ražotājiem un apdraud sektoru dzīvotspēju Tātad ziņojumā jau ir skaidri pateikts, ka ražotāju organizācijām ir jābūt, lai tās palielinātu fermeru ieņēmumus. Tie ir, tās ir mans atbildes eh, dažiem kolēģiem. Protams, es nerunāšu no ideoloģiska viedokļa. Uh, Te bija runa par sektoru liberalizāciju, kas ir ideoloģisks politisks jautājums, bet es ziņojumā koncentrēšos uz ražotāju organizācijām. Tas ir mans uzdevums. Es nevaru nomainīt ziņojumu par ražotāju organizācijām, kas ir domāts tam, lai palīdzētu ražotājiem gūt ieņēmumus, lai viņi ražotu vairāk un būtu izturīgāk, es nevaru pārvest šo ziņojumu pilnīgi pretmetā. Eiropas naudas izmantošana ražotāju organizācijām, tas ir mans uh, uzsvars, un mēs nevaram pievērt acis uz to, ka šīs ražotāju organizācijas ir jāatbalsta. Mans mērķis ir tāds - gādāt, lai tas, kas jau labi darbojas, lai tas tā arī turpina, un tas, kas nedarbojas labi, tam vajadzētu palīdzēt. Būs cits ziņojums par liberalizāciju tirgu, un tad mēs varēsim par to runāt tur. Bet es nevaru visu šo te, e, tēmu iekļaut šajā ziņojumā, kur tam vienkārši nav vietas. Jautājums par liberalizāciju, protams, svarīgs, un cilvēki zina man nostāju šajā jautājumā. Bet mēs zinām, ka fermeri kļūst vecāki, viņi aiziet no tirgus, neviens viņus neaizvieto, mm, jauno lauksaimnieku ir mazi tāpēc arī sektors samazinās. Viens iemesls, kāpēc šis ziņojums ir sastādīts, ir tas, lai parādītu, ka uh, augļu un dārzeņu sektorā ražotāju organizācijas ir iespējas uh, izaugsmē. Um, Es patiešām pateicos tiem kolēģiem, kuri teica labus vārdus, tur mm, mudināja man strādāt vēl vairāk. Jā, es jau tūlīt beigšu. Nu, un otrs, es gribēju teikt, ka es esmu atvērts kolēģu komentāriem, jo tas ir mūsu visu ziņojums un palīdzēs šim sektoram, kas ir tik svarīgs Eiropā. Ja? Paldies, dāmas un kungi, vēl viena piebilde, kā arī Bovē kungs sacīja nozarē E, ir ļoti daudz mazo ražotāju. Un viņiem ir nepieciešams īpašs atbalsts ražotāju organizāciju ietveros. Lūksim, ka direktors Koķiekungs un referentkungs pievērstu īpašu uzmanību mazo ražotāju vajadzībām nozarē. <clears throat> Viņu pozīcijas īpaši jāstiprina. Dāmas un kungi, līdz 27. 27. februāra 2012. varat iesniegt grozījumus. Nākamais darba kārtības jautājums. ieteikumu Eiropas komisijā attiecībā uz sarunām par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību. TTIP. Jūs atminaties, pagājušajā sanāksmē janvārī mums bija debates par Agrī komitejas atzinumu par pašiniciatīvas ziņojumu uh, Inta komiteja to uh, gatavo un ziņojumā būs Eiropas parlamenta uh, ieteikumu komisijai tētību sarunai. Tas ir ļoti svarīgi, jo mēs sakam, ka tas rada brīvās tirdzniecības zonu, varbūt nepilnīgu, bet ir ļoti plaši izaicinājumi un daži gaida ka ASV ir e, e, tautsēmniecības izaugsme e, arī Eiropā ienāks. Tas varbūt ir pārspīlēts, bet liel, ir arī draudi, riski, un vislielākais ir lauksaimniecības jomā, tad es aicināšu tagad referentus, De Castro, Nikelson kungu mūs informēt par šo jautājumu kas ir ārkārtīgi svarīgs un arī sensitīvs. Kas vēlas iz, uzstāties vispirms dekastro kungs lūdzu? Paldies priekšsādātāji. atzinums, kur mēs kopā ar John Nicholson, James Nicholson esam sastādājuši tikai uz, vienu lap, uz vienas lapuses, Es gribu tad pastāstīt, ko mēs cenšamies panākt. Nav viegli, jo īpaši ņemot vērā diskusijas, kuras mums ir bijušas pēdējās eh, komitejas sanāksmēs. Mēs sākām ar trīs apsveram punktiem, kas veidos pamatu ierosinājumiem, kurus mēs izteiksim INTA komitējai šajā ļoti jūtīgajā un, un svarīgākajā jautājumā par transatlantisko līgumu. Mēs pieminām to, ka lauksaimniecības sektors ir galvenais elements šajās sarunās ar ASV. Mēs sakām, ka mums ir liels tirzniecības pārpalikums ar ASV un mēs varētu gūt labumu no jaunie, jaunām tirgus piekļuvas iespējām. Otrs. Mēs runājam par to, ka ir ļoti nepieciešams Eiropas lauksaimniecības lauksaimniecībai, lai tai nebūtu jāmaina nekas savos kvalitātes standartos Eiropā. Eiropas kvalitātes standarti ir pamatvērtības Eiropas lauksaimniecībai, un tur arī piesardzības princips iekļauts, un tāpēc to vispār nav iespējams apspriest, ja mēs runājam par uh, um, ASV sarunām. Un tālāk ir daudz ne tikai tarifa, bet arī veselības šķēršļu, uh, kas skar Eiropas eksportu. Tāpēc mēs sakām, ka šīs sarunas neapšaubāmi um, tām jānāk par labu abām pusēm. Un viens veids, kā to panākt, ir samazināt sanitāros un fitosanitāros šķēršļus, un tas tiešām samazinātu piekļuvis problēmas tirguma. Mēs runājam par jūtīgiem produktiem, konkrēti vienā atsevišķā punktā. Tad būs punkts par konkurenci, jo Eiropas ražotājiem varētu tikt uzlikts pārāk liels spiediens. Es runāju par produktiem, kas ciestu no pilnas uh, atvērts tirzniecības ar ASV. Vēl ražošanas izmaksas ir ļoti atšķirīgas abās Atlantijas okeāna pusēs. Eh, galvenais elements pēc mūsu domām ir jautājums par geogrāfiskajām norādēm Eiropas Savienībā. Un mums jānodrošina tas, ka patērētājiem tiek sniegta piemērota informācija Mēs nevaram pieļaut, ka Eiropas produkti, kas pārdot ASV, var maldināt amerikāņu uh, patērētājus, ja sakot, ka tie ir uh, Eiropā, gan patiesībā tie ir ASV vai otrādi. Un tas viss kopumā saista saistīts ar patērētāju aizsardzību. Un tad mēs runājam par caurskatāmību. Mēs vēlamies, lai sarunas notiktu caurskatāmā veidā, kas, protams, nozīmē to informācijas sniegšanu parlamentam, ne tikai šai komitejai, lai mēs varētu novērtēt sarunvedēju panākumus. Paldies! Bardzo prošu, pan posel Nikolson. Paldies, Nikolson kungs. I think as part of it. Manuprāt, eh, atzinums ir ļoti skaidrs, un uh, neviens nenolieks, ka lauksaimniecības uh, sektors, no, uh, nozare ir ļoti jutīga šo pārunu uh, daļa. Ideālā gadījumā tam nevajadzētu notikt uh, uz pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku un cilvēku veselības rēķina. Uh, Manā skatījumā standarti šajās jomās, standarti šajās jomās nav pārspriežami, tie ir jāsaglabā. Un ir ļoti daudz nepareizu pieņēmumu par šīm pārunām. Mēs eh, ļoti daudz dzirdam par hormoniem, ģenētiski modificētu pārtiku un tā tālāk, tomēr mums ir arī jāņem vērā, uh, kuras intereses ir eh, kaitnieciskas. Eh, neskatoties uz eh, Amerikas pretes, puses pretestību, eh, pagājušajā nedēļā komisārs aizstāvēja mūsu standārtus. Un uh, 30% no mūsu eksportētās lauksaimniecības pārtikas uh, sastāda eksports uz ASV. Uh, tā ir joma, kuru vajadzētu paplašināt un eh, nav eh, labākā precedenta kā nolīgums ar Kanādu. Eh, es nevēlos izlikties, kā ka ka šis, e, šie, šis līgums būs mums simtprocentīgi izdevīgs. Ir arī jutīgi produkti, un, protams, pastāv risks, ka ASV puse izdarīs par, e, pārmērīgu spiedienu noteiktās jomās. Un mums ir jāizstāv e, šīs jutīgās jomas gan īstermiņā, gan vidējā termiņā, gan ilgtermiņā. Uh, lai eh, nekur Eiropā eh, šis, eh, šī vienošanās neradītu ne negatīvas sekas. Šī tirzniecības nolīguma uh, problēmas uh, ir jā, jārisina jau pāru no agrīnā posmā, un uh, ir lietas, kas nav apspriežamas, uh, jo lauksaimnieki ir pelnījuši visu to labāko. Uh, Un es cīnīšos par to, lai tiktu panākts, panākta vislabākā un izdevīgākā vienošanās. Paldies! Dāmas un kungi, es domāju, ka mums pietiek laika šīs sensitīvās, šo sensitīvās jo, eh, jautājumus detalizēti iztirzāt. I, Mēs tagad diezgan vispārēji runājam. Četras komitejas tagad runā par šiem jautājumiem šodien. Pat labam divas un pēcpusdienā atkal divas tēma ir ļoti aktuāla. Un mm, tas tā tiek pārspriest ļoti vispārēji vairākās komitejās. Tagad ēna referenti Jārkungs, Sēnras kungs. Lūdzu, Jāra kungam vārds. Paldies! Paldies mūsu abiem kolēģiem De Castro kungam un Nikolsonu kungam. Priecājos par pozitīvo pamatu uh, eh, ievirzi, jo mums tagad ir iespēja runāt par uh, saturisko. Līdz šim debats par tētipu notika mēdījos, kas bija manā skatījumā bieži eh, nevisai. Uh, saprātīga jo, un noderīga. Es domāju, ka mums vajadzētu likt uzsvaru uz iespējām, ko sniedz šis nolīgums. Eh, bieži lauksaimnieki it kā skaitās vainīgie, ka ja kaut kāda nolīguma izgāžās, nē, es domāju, ka lauksaimniekiem jāredz arī iespējas, bet, protams, arī risks, kas saistīta ar šo nolīgumu. Man vissvarīgāk šķiet eh, patērētāju informācija un caurskatāmība. Un tā tas ir vienmēr. Patērētājiem ir jāsaprot, ko viņš pērk, no kurienes. Es domāju, tas ir tāds kā virsraksts pat visam. Otrs ir e, mazināt šķēršļus abām pusēm, tas man šķiet ļoti svarīgi. Un mēdījos man arī kaitināja tas, ka e, netika pietiekoši skaidri pateikts, ka pat labāk pastāv tirdzniecības ierobežojumi. Runājot ar eh, pilsoņiem, eh, bieži izskan tāds viedoklis, ka kāpēc vispār vajadzīgs šāds līgums? Mums taču ir tirdzniecība ar ASV un bieži tiek noklusēts, ka eh, pastāv visādi tirdzniecības ierobežojumi, kas mums dzīve apgrūtina. Trešā piebilde. Es domāju, ka mums ir arī jāved šīs sarunas pas, pašapzinīgi lielākā daļa eh, eh, šeit klātesošo ir kādreiz viesojušies ASV, sapratuši, kā tur dzīve norit. Es domāju, ka kopumā Eiropas ražotājiem nav jābaidās, eh, teiksim, tādā konkrēta spēziņā no amerikāņiem. Es domāju, ka mēs, mums ir pamats būt pašapzinīgiem. Tā arī jāved sarunas. Man jautājums referentiem. Tiki jau izskanēja par sensitīviem produktiem. Uh, Nu, tie nevar būt visi. Mēs nevaram uh, apgalvot, ka visa Eiropas Savienības lauksaimniecība ir sensitīva joma. Tas būtu eh, tā pārspīlēti. Vai esat viens prāts, vai esat tikuši skaidrībā, eh, kas būs šie sensitīvie jautājumi? Kas ir tieši sensitīvs ražojums? Paldies! Paldies, Senras kundze! referents pusotru minūtu, un pēc tam nākamajam runātājiem došu minūte. Paldies, lūdzu. Um, bueno, en primer lugar, eh, creo que en este proyecto. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par rekomendācijām, būs ļoti daudz domstarpību no manas politiskās grupas puses. Mums nešķiet iespējams, ka uh, TTIP eh, partnerība Eiropa ir labvēlīga. Šajā komitejā mēs esam uzklausījuši ārējo pētījumu, ka lauksaimniecība ļoti daudz zaudēs no šīs partnerības, no šī nolīguma. Kas notika kopš tā laika? Eh, kādēļ eh, mēs esam mainījuši domas par TTIP? Mēs neesam optimistiski par šo partnerību. Runājot par lauksaimniecību, es domāju ražotājs, cilvēkus, kurus tieši ietekmē šīs politiskās debates, eh, MVU patērētāji, sievietes, vīrieši, kuri galu galā patērēs produktus, kurus mēs ražojam Eiropas lauksaimniecībā. Manuprāt, es nēra, nav nekādu pārmaiņu eksporta modelī un uh, Eh, tas ir tas pamats, kas ļautu mums, eh, kas ļautu lauku apgabaliem Eiropā eh, attīstīties un uzplaukt. Mēs piespiežam Eiropas lauksaimniekus pakļauties jauniem standartiem un vainām viņu stāvokli. Es vēlos runāt, piemēram, par piena ražošanas nozars iespējām. Uh, un uh, viņi nevarēs vairs pārdot savu produkciju Ķīnai, Krievijai un citiem lielajiem tirgiem, uh, kuri lauksaimniekiem sākotnēji tika apsolīti. Cilvēki gaida pozitīvas pārmaiņas, tūkstošiem lauksaimnieku patiesībā pametīs šo nozari. Uh, pašreizējā kontekstā, uh, ņemot vērā naftas cenas, klimata pārmaiņas, mēs nevaram uh, turpināt izšķērdēt tik daudz, tik lielu, lielu daudzumu pārtikas. Tādēļ priekšsēdētāji, mēs, es vēlos uzsvērt, ka mēs nevaram pakļaut Eiropas eh, eh patērētājs pesticīdiem, klonētiem projektiem, produktiem. Un tieši tas šobrīd notiek. Paldies! Skokato kungs, pēdējais ēna referents lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem esmu nedaudz pārsteigta. Runājot par eh, vīriešu, par dzīvnieku labturību un eh, produktu kvalitāti, mēs jau gadiem esam uzturējuši augstus standārts lauksaimniecības jomā, un mēs apgalvojam, ka mēs ražojam vislabāko pārtiku pasaulē, pat vēl labāku pārtiku nekā eh, Atlantijas okeāna otrā pusē. Ļoti bieži tirzniecības mērķu eh, dēļ eh, mēs eh, atsakāmies no šiem standartiem. Zaļo partija vēlas ai, turpināt aizsargāt augstos standartus, kādus mēs esam uh, izvirzījuši mūsu lauksaimniecības produkcijai. Un sadarbībā ar ASV man, jāuz, man jāuzsver, ASV darbojas daudz citādā veidā, un tas nopietni apdraudēs lauksaimniecības procesu mūsu uh, Uh, vidē. Uh, ASV ir jāpierāda, ka viņu ražošanas process ir drošs, uh, jo tas atbilst proporcionalitātes principam. Mēs ļoti bieži pārtikas nekaitīgums tiek vienkārši pieņemts un to nevar pierādīt. Uh, Ir svarīgi nodrošināt, lai lauksaimniecības augstie standarti tiktu saglabāti un tiktu nodrošināts visaugstākais dzīvnieku labturības un cilvēku veselības līmenis. Ir jāpakļauj ļoti stingriem testiem pārtika, jo sevišķi ģenētiski modificētā pārtika, lai tā nenonāktu uh, mūsu tirgu. Vēlos pievērst komitejas uzmanību tām, ka pēdējo, uh, dažu pēdējo gadu laikā Eiropas dro pārtikas uh, drošuma aģentūra uh, ir um, izanalizējusi um, dažādas gadījumus, un 70% gadījumu ir bijušas ne, neatbilstības uh, tās standartiem. Man ir jautājums, kādēļ uh, Eh, iepriek, eh, kādēļ iepriekšējās debatēs eh, runātājiem tika dotas trīs minūtes, un šajās debatēs mums ir daudz mazāk laika. Pilsoņi ir tiešām satraukti par to, ka šādas partnerības un nolīgumi tiek apspriesti slepenībā, un ka, kādēļ mēs nevaram runāt vismaz trīs minūtes par tik svarīgu jautājumu. Tad ir vēl daudz citu jautājumu ir problēmas ar sadarbību eh, tiesiskā regulējuma jomā, kā arī dzīvnieku labturības jomā. ES ir vairākas direktīvas un eh, regulas, kas attiecas dažādām, eh, dažādām mailopu sugām, dažādās lauksaimniecības stadijās, un tādu tiesisko aktu ASV nav. Uh, Noslēgumā vēlos atgādināt kolēģiem, ka mēs vēlamies eh, saglabāt augstākos lauksaimniecības standartus attiecībā uz pārtiks nekaitīgumu un eh, dzīvnieku un cilvēku veselību. Eh, harmonizācijas rezultātā ar ASV cenām, diemžēl, mēs esam nelabvēlīgākā situācijā vēlos uzsvērt, ka mēs pretosimies jebkuriem mēģinājumiem pazemināt mūsu standārtus lauksaimniecības jomā, un es eh, atbalstu, eh, atbalstu eh, standārtu saglabāšanu, un mēs noteikti iesniegsim grozījumus. Paldies! Tagad uh, referenti ir izteikušies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 Państwu się wyświetla czas wypowiedzi, a ja jeszcze będę także. Dāmas un kungi, runāšanas laiks tiek uzrādīts, un es arī Āmoriņu turēšu rokā Milleras kundze nākamā. Priekšsēd de Castro kungs, Nikolson kungs, diemžēl nepiekrīt jūsu e, viedoklim par e, e, brīvās tirdzniecības pozitīvu vērtējumu ar ASV. Mēs visi zinām, Eh, IDFO institūta pētījuma Eiropas parlamentu uzdevumā un visos scenārijos tika prognosticēts, ka eh, eh, vērtības, pievienotās vērtības ieguvē lauksaimniecības no ražošanā tiks samazināti. Te tipi ir jāveido tā, lai tas nenotiktu. Es baidos, ka mazie lauksaimnieciskie uzņēmumi, ko vēd ģimenes, tiks pakļauti lielākam konkurences spiedienam un līdz ar to būs zaudētāji. Par uh, saturisko debatu, ko pieminēja kolēģis Jārkungs, labprāt varam uh, to darīt, ja būs caurskatāmība, jo internets sociāla mediju laikmetā Uh, arī ir jāinformē pilsoņi par visu. Paldies! Nākamais runātājs Bovēkungs. Es uzmanīgi iepazinos ar uh, eh, ziņojuma projektu, un, manuprāt, ir skandalozi tas, ka lauksaimniecības komiteja nesniegs atzinumu itras komitejai. Nu, šis, šī nozara ir pārāk svarīga, lai par to neizteik, ne, neizstrādātu atzinumu. Otrakārt, pētījuma rezultāti ir katastrof, katastrofāli. Mums ir jābalstās uz uh, konkrētiem rezultātiem, lai uzlabotu uz kritisko lauksaimnieku stāvokli. Un eh, treškārt, lauksaimniecība uh, tiks iemainīta pret pakalpojumiem. Un es aicinu noraidīt TTIP partnerību, noraidīt to, jo tas mums neko nedod neko nedot Eiropas lauksaimniecībai. lauksaimniecībai. Bovēkungs. Varbūt tikai viens atzinums, bet ar dažādiem elementiem. Viena komiteja negatavo vairākas atzinums. Glezos kungam vārds. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Es esmu izteicis kritiskas piezīmes par uh, tīdzniecību, par starptautisko tīdzniecību, un manuprāt, uh, uh, un tagad mums ir uh, jauns partnerības veids, līguma veids TTIP. ASV jau ir parakstījis atsevišķus līgumus ar Eiropas Savienību. Kādēļ mums, kādēļ viņi vēlas vēl vienu līgumu eh, ar visām dalību valstīm kopā? jau NATO gadījumā viņi cenšas eh, iegūt kontroli pār Eiropu, un tieši tas pats, acīm redzot, notiks arī attiecībā uz viņu produktu, e, produktiem Eiropā. Kā jau iepriekš teicu, mēs, eh, mēs diskutējam par augļu un dārzeņu nozari, un mēs ļoti labi apzināmies, ka mēs varēsim aizstāt Eiropas produktus ar Amerika, Amerikā ražotajiem. Un tas tiešām tā būs, ja jūs eh, reāli izanalizējat eh, šo partnerību. Paldies, Hoislinkungs! Es domāju, ka pamat problēma ziņojumā ir tāda, ka beigās tiek teicis, ka par to visu jau vēl var runāt. Uh, Bet mēs visi zinām, ka mēs varam šeit tikai dokumentus sarakstīt, bet kā e, parlamentu komiteja mēs diskusijās īsti piedalīties nevaram. Beigās nostādīsim faktu priekšā. Tā ir pamat problēma otrkārt. Vispār netiek runāts par arbitrāžas tiesu lomu, kas man šķiet ļoti problemātisks un atzīmā vispār par tā nav runa regula. E, Likumdevēja sadarbība tas arī netiek kā risks uzrādīts. Tas viss, tie visi ir jautājumi, kas no demokrātijas viedokļa ļoti kritiski vērtējumi ziņojumā vispār neparādās Ļaujiet man teikt, ka eh, šīs apgalvojums, ka mēs tikai iegūstam ar šo nolīgumu viss standarts, varēsim saglabāt, eh, arī runājot ar ASV kolēģiem, eh, es šo uzskatu vērtēju kā diezgan naivi. Mums būs jāatsakās no zināmiem standartiem, viss pārējais būtu diezgan lieklīgi, viss pārējie apgalvojumi. Un otrkārt, kas ir, ja mēs savā starpā atzīsim standarts arī tad, uh, mēs Eiropā, eh, mums nāksies konkrēt ar ASV produktiem, ar eh, kuriem mēs nevaram konkrēt Eiropas zemnieki. Ziņumā arī nav ņemts vērā, ko saka pētījumi, ka Eiropas eh, īpaši mazie ražotāji būs beigās šīs konkrētas cīņas zaudētāji, tam ir jābūt ierakstītiem ziņojumiem, tādēļ man šķiet ziņojums ir diezgan naivs. ziņojumu arī parlaments tomēr apstiprinās. Nav tā, ka mums uh, nav nekā sakām. Vienkārši tagad ir jāzina visas problēmas vēlāk, varētu būt par vēl. Brānen kungs lūdzu. Chair, um, I'd like to raise the issue of food safety. Um, the, the tradition in the EU has been... Vēlos runāt par pārtikas uh, drošumu, nekaitīgumu. Uh, es, mums jāpaliecinās, lai produkti, kas nonāk es, ir nekaitīgi un droši. Un tādēļ ir jāizveido attiecīgi ties, tiesību akti, un tāds bija arī nolīguma mērķis ar cita. Tomēr TTIP gadījumā mēs rīkojamies savādāk. Mēs būsim eksportētāju puse, kura būs atbildīga par to, lai eksportētāja, eksportētāja produkcija atbilstu importētāju vai SV noteikumiem. Uh, un ASV lauksaimniecības departaments būs eh, atbildīgs par aizlieguma, eh, eh, aizlieguma piemērošanu klonētiem dzīvniekiem, vistā, vistām un tā tālāk. Tātad tāda ir situācija ar TTIP. Nebūs, nebūs tā, ka mēs eksportēsim viens otru kaitēkļus uz, uz attiecīgajām valstīm daudz vienkāršāk. Tā gluži nebūs. Uh, Eh, mēs eh, centīsimies nepieļaut eh, dažādu patogēnu un slimību nokļūšanu ehm, uz, pāri, uz otru kontinentu. Paldies. Naihils kundze. Paldies. Arī mēs esam lauksaimniecības komiteja. Es domāju, ka pamat problēmas tētipa sakarā arī mums šeit ir jānosauc vārdā. Un pavisam principiāls jautājums ir eh, koncernu iespējas griezties arbitrāžas tiesā, kā arī tas, ka mēs saņemsim tikai negatīvu sarakstu, nevis pozitīvu sarakstu. Mēs nemaz nezinām, pa ko īsti tiek runāts. Tā ir pavisam principiāli caurskatāmības tēma un apdraudējuma demokrātijai. Šeit ir arī jautājumi par lauksaimniecību. Arī šeit es piecus vēlētos nosaukt, kas uh, man ir uz sirds. Pirmkārt, eh, lauksaimnieciskās ražošanas struktūras, kas izmainīsies, tātad būs vēl lielāka ražošanas uzņēmuma, mazie tiks izspiest vidējie ASV lielražotāji, e, konkurence nodīs pie tā, ka arī mums būs arvien lielāka ražošanas uzņēmuma. Ienākumu tēma jau tik pieminēta, lauksemnieki nebūs ieguvēji, eh, pēļņa viņiem nepalielināsies un eksportā orientēta lauksemniecība ietekmēs arī sabiedrību. Eh, vide izmainīsies, sabiedrība izmainīsies, ja mērķis būs iespējami vairāk eksportiem. Mēs priecājamies, ka uh, E, e, slūžs tiek pavērts mūsu eksportiem uz ASV, tad e, tas tiks pavērts arī otrā virzienā, un mēs atradīsim savos veiklos ražojumus, kurus nevēlamies, standarts pazemināsies, un es to kopumā vērtēju ļoti kritiski. Paldies. Andrie kungam vārds. Um, Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti īsi. Šis simts pašiniciatīvas ziņojums ir vērsts uh, uz lauksaimniecības sektoru, un es atsaucos uz Bavēkunga teikto. Mēs nevaram kaut ko vienkārši tikai pielabot. Ja ir līgums, tas ir līg, uh, globāls līgums, tad tam jābūt līdzsvarotam gan uh, arī strateģiski. Uh, un es domāju, ka mēs nedrīkstam izvairīties no tarifu jautājumu. Piekļūt tirgumu. Mēs nedrīkstam samazināt eh, muitu barjeras eh, konkrēti lielopu gaļai. Tie ir tādi jūtīgi produkti, kurus pieminējušie referenti. Eh, mums jādomā arī par koncesijām, um, amerikāņu noteikumi ir jāpielāgo mūsu standartiem. Es domāju, ka mums stingrāk jāaizsargā geogrāfiskās izcelsmes eh, ap, šie apzīmējumi. Ziņojumā vajadzētu atsaukties uz sita. Paldies! Thank you. mr president uh, i will be brief and. Uh... paldies es negribu atkārtot to ko citi jau teica bet no manas grupas uh, viedokļa un no man personīgā viedokļa ttip nav, ir sākts nepareizi un tas tiek vadīts nepareizi. Pārāk daudz jautājumu tiek mēģināt iegrūst šajā te lietā. Uh, Un šeit ir lielāka skeps, skepse nekā prieks par šo visu pakotni, un es um, izsaku cieņu referentiem, paldies par viņu nostāju, bet varbūt mums nevajadzētu skatīt visus lauksaimniecības jautājumus, bet varbūt, ka referentiem vajadzētu um, vispārīgāku pieeju pieņemt šajā komitejā, ja mēs izslēdzam lauksaimniecības produktus no tīpa vispār. Uh, tad TTIP virzīsies priekš daudz glodāk, pēc tam mēs varēsim atgriezties pie lauksaimniecības vēlāk, un tad mēs to varēsim izdarīt labāk, un tītips ir pusceļā. Mūsu ražotāji daudz ko zaudēs, un citi atkal saka, ka ražotāji iegūs. Uh, bet es domāju, ka mums jābūt vienotiem šajā komitē. Lauksaimniecība Eiropas Savienība nav gatava šīm tītip darījumam. Šī, šis darījums, mm, tajā vajadz, no tā vajadzētu izslēgt lauksaimniecību vispār. Paldies, Feranta kungs nākamais. De, de la Paldies. Uh, Es domāju, ka mēs nonāksim pie, skaidri, pie skaidrības. Nikolson kungs runāja par uh, priekšrocībām, ko dos šis uh, līgums, bet es saskatu draudus mm, konkrēti lielopu gaļas ražotājiem un amerikāņu gaļas ieplūšana ir drauds mums. Ja mēs runājām, ja mēs, mums būs līgums bez uh, muitas tarifiem, uh, un 50 tūkstoši papildu gaļas iekļūs Eiropas Savienības tirgo. 400 tūkstoši tonu uh, amerikāņu lielupu gaļas ienāks um, mūsu teritorijā un mūsu fermēri tiks apdraudēta. Mūsu Francijā, piemēram, ražotāji būs uh, apdraudēti. Tāpēc šis līgums par eh, samazinās lielopgaisa kvalitāti. Un tas ietekmēs arī kvalitāti citiem produktiem, tāpēc, ka tiks ieviest, ievesti amerikāņu produkti. Że w tych negocjacjach nie będzie e, tak, jak to już. Nākamais runātājs. Jā, paldies priekšsēdēs. Ceru, ka šajā sarunās nebūs tā, kā sarunās ar. Er Pasaules tirzniecības organizācija, kur atbildīgais komisārs sacīja, ka Eiropas Savienības intereses ir jāupurē, tādēļ, ka Eiropas Savienība iegūs vairāk rūpniecības jomā. Es ceru, ka šajā gadījumā tā nebūs. Priekšsēdis mūs aicināja saukt vārdā sensitīvos eh, produktus, un es gribu nosaukt vienu produktu, kas ir svarīgs ražotājiem Polijā. Un tā ir e, putni, e, gaļas audzēšana putni. Šeit ir ļoti atšķirīgs izmaksas ASV un Eiropā. Konkurence vienkārši nav iespējama. Es ļoti ceru, ka sensitīvo produktu saraksts tiks sastādīts un ka tas būs saistošs. E, Paldies, nākamais Huitamā kungs. Paldies. Mums ir liela iespēja lauksaimniecības sektāram, un tītips var samazināt administratīvo slogu, arī regulējošo slogu. TTIP ir iespēja arī noteikt globālus augstākus standartus. Ja mēs visi kopā ar brīvās tirniecības līgumu noslēdzam, tad mums uh, Eh, tad mēs ceram, ka citi ekonomiskie operatori pievienosies mūsu standartiem, eh, bet eh, ref, ziņojumā jau ir teikts, ka ir jābūt globālam vienotam tirgum ar mūsu Eiropas standartiem. Daudziem lauksemniekiem ir jāievieš, jā, jāizdara investīcijas, piemēram, ir pieaugusi ražība par 10% un cenas ASV par olu pūvera ražošanu 17%, sep, 19? 17, 79% zemāk. Un es domāju, ka e, šī ir laba iespēja mums, Bogoviča kungs. Mislim, da zelo koristna razprava in zame. Es domāju, ka šīs ir ļoti noderīgas diskusijas. Man ir viens konkrēts jautājums. Vai mums joprojām būs kopīga lauksaimniecības politika, kas būs Eiropas lauksaimniecības politika? 30-40% Eiropas līdzekļu tiek ieinvestēta Eiropas lauksaimniecības politikā, jo mēs gribam, lai mūsu lauksaimnieki izdzīvo un lai būtu pārtika par pieejamām cenām. Tad vai pēc TTIP mums joprojām būs kopīga lauksaimniecības politika? Es nāku no jaunas dalību valstis un pēc 11 gadiem mēs esam atklājuši, ka svarīgākās ķēdes tirzniecībā gūst vislielāko labumu no šīm politikām. TTIP, es domāju, pasliktinās situācija. Es tiešām domāju, kurš vēl spēs ražot pārtiku tādā valstī kā mūsējā. Trešais jautājums par standartiem. Ģenētiskā modifikācija, klonēšana, vai mums patiks tas, kas ir teikts rezolūcijā? Standarta saglabāšana attiecībā uz cilvēku un dzīvnieku veselību. Ko Vai mēs sniegsim skaidru atbildi Eiropas patērētājiem, pirms mēs pateiksim jā šādam līgumam? Džinkuje, papusau des. Paldies, vārds desa kungam. Paldies, priekšsēļ. <clears throat> Iestājos par uh, līgumu ar ASV, bet mūsu standarti ir jāsaglabā. Piekrītu sociāldemokrātu uh, partijas vadītājiem Vācijā, kurš pēdējo dienu gaitā sacīja šādi, citēji. Eiropai un ASV ir jāizmanto iespēja ieviest zelta standarti, kas nosaka spēles noteikumus pasaules tirdzniecībai. Tā Gabriels ir teicis, ja tas neizdosies, tad Āzija drīz tirdzniecības jomā noteiks tonu ar negatīvām sekām arī videi, klimatam un Eh, patērētāja aizsardzība no Fers kundze varbūt parunājiet kādreiz ar savu partijas priekšsēdu, vai kāds var man nosaukt uh, pasaules reģionu, kas mums uh, ekonomiskas kultūras ziņā uh, mums ir tuvāks par ASV, viņiem nav mūsu standarti, bet neviens cits nav tik tuvu, kā, kā viņi mums, tādēļ es iestājos par nolīgumu īpaši attiecībā uz pienu uh, produktiem, es domāju, mums būtu labas iespējas ASV tirgū darboties, mums ir daļai jāmaksā līdz pat 100% muitas, ja mums šīs muitas atkritīs, tad mums būs uh, labas iespējas, labas uh, eh, izstrādājums ASV tirgū pārdot. Paldies, Kartī kundze, kungs. Paldies referentēm par šo atzinumu. Es ceru, ka viņi pieņems vēl grozījumus, jo man jāsaka, ka es neatbalstu viedokli, kas ir acīm redzot daudziem, ka viss būs labi un Eiropas standarti tiks aizstāvēti. Ja paskatāmies no amerikāņu viedokļa, nu, kurš Amerikā steidzina valdību nodrošināt, lai TTIP darījums tiktu noslēgts, tas ir organizācijas ASV Gaisa eksporta federācija Viņi eh, cer, ka šis līgums, eh, viņi cer, ka standarti viņiem netiks paaugstināti. Un viņi cer, ka Eiropas standarti viņiem netiks piemēroti. Komisija paredz uh, ka būs 120% pieaugums eksportā no ASV un 60% pieaugums no ES uz ASV. Mēs pieņemam, ka Eiropieši ēdīs 120% vairāk uh, ASV produktu. Un mūsu lauksaimnieku ražojumi tiks patērēti mazāk. Pan poseł Flanagan. Uh, thank you. Um... Nākamais runātājs. Paldies. Daži deputāti saka, es uzskatu, ka tā ir iespēja lauksaimniecības sektora. Man prieks, ka jūs ticat tam, bet uh, ticība ir jābalst uz faktiem. Un kā deputāts nu pat jau to skaidroja, pilnīgi skaidrs, ka tā nav lauksaimniecības sektora iespēja. Lauks, e, lielopu gaļas sektors cietīs visvairāk. Un es gribētu domāt, ka šīs komitejas atzinums ir balstīts uz vispārēju vienošanos. Un noklausoties komentārus no deputātiem, kļūst pilnīgi skaidrs, ka šī komiteja ļoti bažīs par tītibu un tās ietekmi uz lauksaimniecību, nekā šajā ziņojumā tas parādās, tāpēc mums vajag izteikties stingrāk. Es gribu pateikties zaļajiem par lieliskiem komentāriem, tāpat kā pārstāvim no Skotijas, kurš teica, ka vajadzētu vispār lauksaimniecību izslēgt, jo, ja mm, mēs tirgosīsimies arī ar citām precēm, tad mēs zaudēsim lauksaimniecību. Paldies. Bardzo dziękuję, pan poseł Tarabella. Paldies, Tarabellas kungam vārds. Nekāda brīnuma nebūs. Es esmu sociāldemokrāts un tāpēc man ir bažas par šo līgumu, jo īpaši runājam par uh, lauksaimniecību. Divi galvenie punkti. Pirmkārt, eks, eksperti nedrīkst harmonizēt standartus, jo tas ir tāds demokrātisks process. Tā ir viena lieta. Un, ja mēs runājam par tarifu barjerām, Nav jārunā par tarifu un netarifu barjerām. Ir ļoti e, viegli mm, e, izteikties tā, ka šī ideja tiek sagrauta, bet jārunā par standartiem. Mēs tomēr runājam par pakalpojumu kvalitāvi, par ISDS. Vajadzētu aizliegt ISDS jo atkal tiktu grauti mūsu standarti, sociālā drošība, vides standarti, un vajadzētu komisijai veikt skaidru pētījumu, nevis tāds, kur viņi saņems rezultāts, ko viņi cer saņemt, bet kā jau kolēģis sacīja, putnu audzēšanā ir daži sektori ļoti trausli, un te man kolēģis arī jau teica, ja mēs paskatāmies uz importu eksportu, no vienas no otras puses, tad pieaug, mm, pieaug no vienas puses, bet no otras puses šis eh, rādītājs nepieaug, un tas, tiek, eh, tas nozīmē, ka tiek ietekmēta konkurence negodīgā veidā, un atkal mūsu standarti tiks izšķīdināti. Es saprotu, ka mūsu politika varbūt nav ļoti prag pragmatiska. Uh, Eh, bet eh, tomēr mēs nedrīkstam pakļaut negodīgai konkurencei savu sektoru. Pus Europā. Pus Europā. Eh, ačiū pirmininkė. <clears throat> Iš tikrųjų manau, kad. Mm, paldies priekšsēdētāji. Jā, šis ir svarīgs jautājums. Mums viss ir jāizanalizē, lai varētu pieņemt lēmumu, kas novedīs pie skaidrām sekām Ja mēs runājam par noteiktiem sektoriem, daži vinnēs, daži zaudēs, tāpēc ir svarīgi pateikt, ka Eiropā ir atšķirīga situācija dažādās dalību valstīs. Pat iepirkuma cenas atšķiras pat divkārt tās var atšķirties. Dažās valstīs noteikti sektori e, saskarsies ar problēmām, bet citur tie vispār izzudīs. Tāpēc vajadzētu noteikt tādus drošības pasākumus, lai aizsargātu sektors dalību valstīs, lai izvairītos no cenu dempinga. ASV lielās korporācijas varbūt ietekmē enerģētiku un lauksaimniecību dažās dalību valstīs un pat zemes uzpirkšanu. Visi šie jautājumi mums būtu jāapskata pamatīgi, lai mēs varētu vēlāk uzlabot tītību, nevis noslēgt vienošanos, kur mēs pēc tam nožēlosim. Paldies. Činkuja, paņi posušājēl. Paldies, Šrajeres kundze. Paldies, priekšsēd. Jau daudz, kas tika teikts, arī NV komitejā jau iesniedzu grozījumu, bet man vēl pietrūkst kaut kā šeit. Mums ir darīšana dažādām nozarēm, bet kā ir ar gaļas ražošanu, piena ražošanu, putngaļas ražošanu. Šeit uh, ir pozitīvas prognozes, un tā ir tāda kā uh, andele, dots pret dotu. Jūs uh, rakstījāt pozitīvu ziņojumu, uh, negribat runāt par to, kas ir problemātisks, uh, Ja jūs raugaties no lauksainicības viedokļa, tad nevarat viss trumpis e, uzreiz atdot, ir jābūt stingrākiem, lai saimtu kaut ko pretī. Es domāju, mēs esam pārāk e, lēti pārdevušies, e, ļoti žēl, ka tā. Paldies, nākamais Būdas kungs. Felicit și eu raportori, apreciez că într-o pagină au scris foarte multe din ceea ce se putea spune. Paldies, priekšēdētājiem. Es gribētu sveikt e, referentu Tā tad tikai viena lapus, kurai daudz kas pateikt. Nu, diezgan, es esmu diezgan liels optimists attiecībā ar šo līgumu. Es domāju, ka tā varētu būt iespēja Eiropas lauksāmniecībai. Kolēģi, neaizmirsīsim, ka pašlaik mums ir Krievijas embargo, un tā ir rīsta problēma. Tā tad jāatrod citas, citi tirgi. Mēs negribam maizināt savus standartus, bet nevar ticēt, ka, e, ka mūs, mums ir labāka kvalitāte nekā amerikāņiem, bet e, mums vajadzētu nodrošināt izsekojamības mehānismu, lai mēs zinātu, lai patērētāji zinātāji, ko viņi pērk un ko viņi ēd. Es neesmu pārliecināts, Es esmu pārliecināts, ka šis līgums jāapspriež pēc iespējas ātrāk. Paldies! Nākamais runātājs jūs kaimiņš, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Noklausījos diskusijas un tagad domāju, vai mēs runājam par jau līgumu, kas jau ir izlemts, vai tikai mēs sākam diskusijas. Lai vai kā, gribu pateikties abiem referentiem. Es domāju, ka viņi ir e, norādījuši uz pašiem galvenajiem punktiem. Bet viss atkarīgs no jūsu skatu punkta. Ja jūs skatāties no gaļas sektora, tad tur ir liels bažas, vīns, arī tur vajadzētu vest īpašas sarunas. Es gribētu, lai komisija piedāvā sektoru sārakstu, kurus, kuri ir jūtīgi sektori. Un tad to vajadzētu izdarīt ātri, jo mums e, kļūst ar vien vairāk jautājumu. Tālāk arbitrāžas tiesas. Jau šajā brīdī mums jānosaka tas, ka mums ir likumības principi Eiropā, Un ja mēs gribam vērsties pie privātas arbitrāžas tiesas, tad tas nav pieņemami. Paldies, atgādināšu, ka sarunas sākās 2013. gada jūlijā. Tās bija divi pirmie sarunu raundi. Februāra sākumā bija astotais sarunu rauns sarunas pātrinās, tad ir diskusijas ir tik svarīgas. Eh, vēlreiz vārds Dantēna kungam. Paldies! Jā, mēs jau esam uzsākuši sarunas, bet izklausās tā, it kā sarunas jau būtu noslēgušās. Godā. Pani posel eh, Harens Garcia. Lielas paldies. Eh, Garcijas kundze, paldies. Es gribu pateikties referentiem par pozitīvo uh, toni šajā dokumentā attiecībā uz līgumu ar ASV. Mums te ir daudz iespēju augt, un tas ir liels potenciāls Eiropai. Vidusjūras valstis, olīveļa, vīns, augļu dārzeņi, tie visi ir mums svarīgi sektori. Pastāv problēma jautājumi, bet tie ir vēl jārisina, Dentēna kungs jau tos pieminēja Diez vai šīs līgums samazinās mūsu kvalitātes standartus. Mums ir jāpielāgojas, bet arī ASV tirgum būs jāpielāgojas mums. Tās, tā ir daļa no mūsu sarunām, tas ir daļa, daļa no mandāta, ko mēs devām komisijai. Piekrītu Agņokungam. E, ja mēs runājam par sarunām, tad mūsu sarunvedītājiem jābūt ambicioziem attiecībā uz izcelsmes norādēm. Tas ir viens no būtiskākajiem jautājumiem. Un attiecībā uz dažiem sektoriem jāceras, ka tie ir jūtīgi produkti Eiropai. Mm, putni, olas un tā tālāk, tiem vajag īpašu režīmu Es domāju, ka mums jāpapildina varbūt ar grozījumiem mūsu referentu dokuments. Mēs runājam par jauniem tirgiem, jo Krievu veto dēļ mums ir tie nepieciešami, un vēl mums jāgādā, lai mūsu lauksaimniecība būtu konkurētspējīga un spētu eksportēt. Paldies. Dziękuję pani poseł Madines, pani prezydent, bardzo proszę. Paldies, Magineses kundze nāk. Es tikai gribētu teikt, mums ir divi ļoti pieredzējuši referentu, ja palasām šo ļoti īsu, jo tam ir jābūt ļoti īsam atzinumam. Daudz jautājumu, ko viņi ir iekļāvuši, ir e, jau šeit ir mm, ziņojumā. Alans Smits teica, un man prieks par to, ko viņš teica, mēs neesam principā pret tirzniecību un nākot no tirzniecības nācijas īrijai liela interese nevien par uh, labu iekšējo tirgu Eiropas Savienībā, bet arī ārpus tās. Piemēram, pašlaik lielopu gaļas jomā ir iespēja eksportēt uh, ražošanas lielopu gaļu uz ASV, bet tur ir ierobežojumi, un tad te varētu parādīties uh, iespējas. Uh, tā kā vienmēr ir kaut kādi veidi. Par la, pienu lauksaimniecību te ir milzīgi interesi, jo tarifi ir 139% eh, ASV. Eh, Mišels Dentens teica, ka nav vēl panākta vienošanās, ir lielas bažas par uh, standartiem. Mums jālūdz sarunvedējiem būt ļoti uzmanīgiem, bet Manuprāt, mēs virzāmies uz to, ka mēs jau risinām problēmu jautājumus, un es gribētu vairāk uzticēties mūsu pieredzējušiem eh, referentiem. Paldies, Federlai kungs nākamais. E daudz, partnerības sniedz daudz iespēju, tomēr, jā, e, jau no sākuma mēs e, īstenosim politi pareizo politiku, tad mēs nezaudēsim tomēr. Ja mēs tā nedarīsim, tad amerikāņi mūs drīz vien pārspēs. Tad mums ir, jebkurā gadījumā, jāaizstāv Eiropas lauksaimnieki. Tātad <clears throat> jāizvēlas pareizā pieeja konkurētspējai un mūsu pašu tirgumu. Es eh, neuzskatu, ka pretarguments, eh, vislab, vis, visnozīmīgākais pretarguments ir tas, ka mums ir atšķirīgi standarti. Uh, Eh, Eiropas Savienībā mums ir, piemēram, kopējs lauksamniecības sektors, tomēr standarti atšķiras kaut vai šī, eh, šīs, kaut vai Eiropas Savienības ietvaros. Ja mums izdodas eh, iztenot kontroli Eiropas Savienības ietvaros, tad to varēs izdarīt arī sadarbojoties ar ASV. Komisāra Malstroma teikusi, ka TTP mērķis nav pazemināt ES standārtus, un viņi to ir paudus ļoti skaidri. Uh, Protams, ka mums ir jāgādā par to, lai spēles noteikumi būtu vienlīdzīgi gan um, mums, gan ASV pusē, jo sevišķi lauksaimniecības uh, nozarē, jo TTIP mērķis nav vēlreiz uzsvērš pazeminēt Eiropas uh, standartus. Petīkundzei vārds. Thank you. Paldies, priekšsēd. Es gribētu uzsvērt, ka TTIP un tirdzniecības līgumu, kurus Eiropas slēdz, ir jau noslēgus ar vairāk nekā 20 valstīm pasaulē, ir nepieciešama un arī tētība būtu jāslēdz. Taču, slēdzot katru šādu līgumu, ir jāpārdomā ieguvumi, kā arī riski un iespējamie kaitējumi. Tādēļ es iesaku būt ļoti piesardzīgiem, jo mums ir jāsargā savi ražotāji, savi patērētāji, ņemot vērā, ka ASV ražotāji e, saņem lielas subsīdijas, e, līdz ar to konkurence ir nevienlīdzīga taču ņemot vērā, ka arī GMO hormona antibiotikas tiek izmantotājs ražošanā, tad es domāju, ka mūsu ražotājiem ir jāprasa piemērot tos pašus standārts attiecībā uz patērētāju aizsardzību, kurus Eiropā esam uh, vienmēr ievērošanās, vēl līdz šim to nav darījuši. Un ir jābūt arī skaidrai geogrāfiskās izcelsmes norādēji ar izsakomību, lai patērētājs skaidri saprast, ko viņi ēd. Paldies, Polčaka kungs, pēc tam komisija. Uh, <clears throat> Važiņi kolegovē, jā. Paldies, kolēģi. Debata bija ļoti interesanti. Es domāju, ka mēs izdarām pūliņus un tie ved mūsu pareizajā virzienā, bet uh, izskanēja arī daudzi negatīvi vērtējumi. ASV ir svarīgs sabiedrotais Eiropai lauksaimniecības jomā, tas jāņem vērā. Viņiem ir līdzīgi standarti kā mūsējiem, Protams, atsevišķi aspekti ir jāanalizē detalizētāk, par to šaubu nav, bet nedrīkstam būt arī pilnīgi negatīvi. Ja domājam kaut vai par Austrāliju vai Jaunzēlandi, ar viņiem ir noslēgta līdzīga līguma, un mēdī par tiem nav tik plaši ziņojuši. Tur arī mēs pieņemam līdzīgas risinājumus, taču mēdī to tik plaši neiztirzāja jāpiet šiem lietām lietišķi un nelaidīsim bezvaidzības garām iespējas. Ir pozitīvi aspekti, bet mēdī, protams, par tiem mazāk interesējās. Paldies! Paldies par interesanto debati. Dod vārdu komisijas pārstāvjiem direktoram Klārkam, lūdzu. Thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Komisija pirmām kārtām vēlas pateikties referentiem par mūsuprāt ļoti līdzsvarotu atzinuma projektu. Mēs arī vēlamies uzteikt referentus par uh, atzinuma, uh, atzinuma precizitāti un, uh, un, protams, ka arī Inte komiteja iz, savā rezolūcijā izteiks savu viedokli. Komisija piekrīt referentiem, ka mums ir vispirmām kārtām vajadzīgs līdzsvarots uh, rezultāts lēmums attiecībā uz TTIP partnerību un ir jānovērš piekļuvis uh, grūtības uh, un dažādas barjeras. Komisija pilnībā atbalsta referentu uh, viedokli un arī daudzu uh, komitejas locekļu viedokli, ka uh, nekām TTIP partnerības ietveros vajadzētu apdra nevajadzētu apdraudēt uh, pārtikas nekaitīgumu, kā arī dzīvnieku un cilvēku veselības standartus. Tāpat mēs nopiet, esam nopietni apņēmušies ievērot piesardzības principu un to komisija ir uzsvērusi ļoti skaidri visos iespējamos līmeņos. Eh, CETA nolīgums ar Kanādu, ja mēs to izvērtējam, eh, ir eh, tāds, kurā, kurā ehm, veselības un pārtiks nekaitīguma standarti nekādā veidā nav apdraudēti vai kompromitēti. Mēs arī piekrītam referentu viedoklim, ka uh, Uh, ir jāuzlabo piekļuve tirgiem un ka ES ir uh, jāizstāv gan savas ofensīvās, gan defensīvās intereses. ASV ir mūsu lielākais eksporta tirgus, un mēs no tā varam iegūt daudz vairāk nekā šobrīd. Tomēr joprojām ir barjeras, eh, jo īpaši gaļas un eh, pienkopības eh, sekt, sektāro, sektoros, kā arī vīnu, grādīgo dzērienu Eh, augļu, dārzeņu, eh, piemēram, ābolu un citrus augļu eh, sektoros. Tātad mēs varētu iekrot ļoti lielā SV tirgus daļu. Neskatoties uz to, ir arī ļoti daudz jutīgu jomu, sensitīvu jomu. Eiropas lauksaimniecības nozarei. Daži kolēģi šeit minēja lielopu gaļu un putnu gaļu. <clears throat> jo eh, ļoti bieži cēnu ietekmē eh, barības izmaksas, eh, elektrības izmaksas un citi noteikumi. Mums ir jābūt, jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem attiecībā uz šiem jutīgajiem sektoriem. Mēs pilnībā atbalstām, ka ir jā, jāievēro piesardzības princips uh, attiecībā uz eh, lauksaimniecības jutīgiem sektoriem TTIP partnerības ietveros. Vairāk pētījumi ir parādījuši, ka TTIP būs eh, labvēlīga ietekme uz eh, lauksaimniecību. Un neviens tārifs neviens pētījums neatbalsta pilnīgu tarifu, tarifu Uh, pilnīgi, pilnību atteikšanos no tarifiem. Tādēļ mums ir jāpieiet liberalizācijai uzmanīgi. Un vēl daži komentāri. Mēs piekrītam referentiem un daudziem cienījumiem uh, komitejas locekļiem, ka TTIP prioritātei būtu jābūt labākai ES ģeogrāfisko uh, izcelsmes norāžu aizsardzībai. Tas ir mūsu veiksmes stāsts, un to ļoti bieži izmanto MVU un mazie ražotāji lauku teritorijās. Uh, un lauksimnieki no, š, no tā gūst ļoti lielu pievienoto vērtību. Tātad mēs esam stingri apņēmušies aizstāvēt mūsu e, geogrāfiskās e, izcelsmes norādes. Komisija arī pilnībā atbalsta referentu aicinājumu, ka mums vajadzētu iesaistīties diskusijā ar visām iesaistītajām pusēm e, pārskatāmā un visaptvarošā veidā komisija to neapšaubāmi darīs, un komisārs Hogans, kā arī lauksaimniecības ģenerāldirektorāts sadarbosies ar šo eh, komiteju, lai virzītu tālāk TTIP partnerību. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Vārds Nikolson kungam. <clears throat> Uh, thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji, un paldies visiem, kuri izteica savu viedokli tā eh, neapšaubām bija ļoti laba viedokļu apmaiņa. Ļaujiet man uzsvērt, ka dokuments eh, pagaidām ir tas, ko mēs, ko mēs drīkstam, eh, dokuments ir tikai tieši tik gārs, cik garu mēs to drīkstējām sastādīt. Ja mēs būtu varējuši, tad mēs būtu varbūt to izveidojuši garāku un visaptvarošāku. Runājot par jutīgiem produktiem, Eh, mēs ar ēnu referentiem apzināmies eh, gan, eh, ka šīs jutīgās jomas ir, piemēram, lielopu gaļas ražošana, putnu gaļas ražošana, un ka šie sektori Eiropā, Eiropas lauksaimniecības nozarē ir ļoti sensitīvi. Es ticu, es neticu harmonizēšanai, saskaņošanai, kas ar negatīvu rezultātu. Es ticu tikai tādai saskaņošanai, kas sniedz pozitīvu pievienoto vērtību. Manuprāt, eh, nu mēs eh, nebūsim naivi. Eh, mēs referenti ņemsim vērā visus jūsu viedokļus un es gribētu kaut uh, Tas viss būtu tik viegli, kā Lansmits teica. Vienkārši izņemt lauksaimniecību no šīs partnerības un līguma. Ja mēs to izdarītu, tad mēs nebūtu šeit sapulcējušies un par to nedusku, nediskutētu. Mēs nevaram izņemt uh, lauksaimniecību no šī uh, nolīguma. Tieši tāpēc mēs esam sastādījuši šo ziņojumu. Tā, kol kolēģis Dantēns teica, ka tas ir tikai sākums un tā tiešām arī ir. Uh, Eh, tikšanās eh, pārunas notiek jau kopš pagājušā gada eh, jūnija, jūlija, taču īstās pārunas sākas tikai tagad. Mums joprojām ir vēl ļoti tāls ceļš līdz galējam rezultātam līgumam. Ir gan priekšrocības, gan trūkumi tomēr mums ir jābūt gataviem kā komitejai aizstāvēt savu nostāju un lauksaimniecības pozīciju šajās sarunās. Iespējams, ka mēs nedabūsim visu, ko mēs gribam, tomēr es neuzskatu, ka, eh, ka ir, ir jēga šausmināties, cik eh, slikts būs rezultāts, pirms vēl tas ir sasniegts. Paldies! Kastro eh, kungam vārds. Paldies visiem kolēģiem, kur izteicās. Paldies kolēģiem, kuri izteica uzticību mūsu darbam, mums ar Džimu. Daudz kas ir pateikts. Es gribētu ļoti īsi pieskarties dažiem jautājumiem. Caurskatāmība ir ļoti būtiska, tāpēc mēs to uzsvērām šajā nelielajā dokumentā. Kā Džims jau atgādināja kolēģiem, mums bija jā, jāievēro šie ierobežojumi par dokumenta garumu. Es gribētu Klārka kunga klātbūtnē pateikt, ka tirzniecības nolīguma nemaina regulas, visu vada ēs likumdošana, gan hormoni, gan ģenētiski modificētiem organizētiem. Mums ir sistēma. Un tā tiek apskatīta jau regulās un sarunas to nevar izmainīt būtiski ir to pateikt, jo šķiet, ka cilvēkiem radies iespējas, ka mm, šis līgums izmainīs visu Eiropas Savienību, bet tā jau nebūs. Mēs runājam par ASV. Viena trešdaļa no globālās tirzniecības notiek starp mums un ASV. Tātad mēs nerunājam par kaut kādu mazu valstiņu, uh, tikai par lauksaimniecības produktiem arī ne, bet par 17 miljārdiem eiro, kas būs eksports no mūsu valstīm. 5 miljārdi pēdējos gados tika eksportēta no mazajiem uzņēmumiem, vidējiem. Tas attiec uz eļu, uz makaroniem tie tiek ražot mūsu valstīs, e, ievērojot mūsu kvalitāti, un šī ražošana pieaug. 14% e, ir pieauguši e, eksportā. Paskatieties uz cipariem, šie pētījumi ir svarīgi. Uh, Un viss ir jāizvērtē. Protams, tas ir jūtīgs jautājums, bet paskatieties uz cipariem. Pēdējos desmit gados Eiropa ir eksportējusi uz ASV, ko mēs esam no viņiem importējuši no ASV. Ja apskatās uz to, tad jūs redzēsiet, ka ir diezgan liela joma. Mēs esam tikai procesa pašā sākumā Mums būs jābalso, un Eiropas parlamentā mēs varam arī aizliegt uzlikt veto šim līgumam. Un mēs varēsim balsot, un mēs varēsim pateikt, vai mums patīk vai nepatīk šis līgums. Sa šajā atzinumā mēs ar Džim gribējām uzskatīt dažas bažu raisošas jautājumus, bet ja mēs tikai aizstāvamies, tad tas neaizstāv Eiropas lauksaimniecību. Mums ir jābūt priekšā um, avangardā un mēs aizsargājam miljoniem uzņēmā, uzņēmēju lauksaimniecības sektorā. Mūsu pienākums ir um, skatīties uz Eiropas interesēm tirgu, kur 350 miljonu cilvēku uh, un kur ir augstāks ienākums uz vienu iedzīvotāju nekā pie mums. Mēs runājam par piena kruīzi, par 5% papildu mm, pienu, kas tiek saržots Eiropā. Nu, mēs meklējam eh, valsts, kuras būtu gatavas pirkt mūsu produktus. Mums ir tāda pazemīga pieeja. Mēs uh, apskatīsim standartus, ar kuriem mēs lepojamies un kurus mēs gribam aizstāvēt, bet e, nebūsim pārāk pieticīgi. Mums nevajag tikai e, apvainoties un aizstāvēties. Jādara tas, ko mēs varam. Pēc dažām dienām beigsies groziem iesniegšanas termiņš, bet mēs noteikti apskatīsim jūsu priekšlikumus. Paldies, dāmas un kungi! problēma tiek risināta visaugstākajā politiskā līmenī. Tādēļ ļoti svarīgi, ka mēs politiskajās grupās paužam savus viedokļus. Daudzas komitejas ir pievēršies nolīgumam, ir runa par rūpnieciskiem ražojumiem, valsts iepirkumu, pakalpojumiem, arī citām komitejām būs savs svarīgs vārds sakāms, ir trīs jomas piekļuvu tirgiem. Tas nenozīmē, ka visas muitas tiek atceltas, daļa muitu paliks. E, būs cita veida muitas, bet muitas kā tādas paliks. Tā ir svarīga problēma. Dantāna kungs to teica, vai Delgarsijā kungs to teica. Ir runa arī par geogrāfiskās izcelsmes norādi un par fitosanitāriem jautājumiem. Tā ir sarežģīta tēma, kurai mēs veltījām daudz uzmanības. referents noteikti ņems vērā jūsu viedokļus. Jums ir laiks līdz 27. februāra pulksten 12. iesniegt grozījums, lūdzu ņemiet to vērā. 27. februārs pulksten 12. Dāmas un kungi, tagad īstenībā vajadzētu jau sākt koordinatoru sanāksim, bet mums vēl jāizskata jautājums par veterinārām zālēm. Tie ir jautājumi darba kārtībā numuru 7 un 8. Mums ir atzinums, es pārāk plaši par to neizteikšos, dosim vārdu komisijas pārstāvim, lūdzu direktoram Andžejam Rīžkungam vārds, kurš prezentēs komisijas viedokli Mums ir laiks līdz 11.45, tad jāsāk koordinātors sanāks un lūdzu direktoru kungs. E, e. Ja, labrīt, paldies priekšsēdētāji. Es gribētu ātri mm, parādīt prezentāciju uz ekrāniem. Jā. Jāapskatām šīs regulas izstrādi. Etiskais būs svarīgi veterinārajam sektoram. Protams, tas ir sektors, kurš ir būtisks arī lauksaimniecībā. Es gribētu paskaidrot, kā mēs nonācām pie šīm, pār, šiem grozījumiem, pie šīm pārmaiņām. Vispirms, ja apskatām veterināro sektoru, tad eh, no, nosacījumi atšķiras, atšķiras no cilvēku sektora. Uh, Mēs gribētu regulējumu vienā dokumentā iekļaut. Un tas ir arī, tās ir liels pārmaiņas regulējošā ietvarā. Jau 2009. gadā mēs sākām darbu, kad komisija izsludināja šo priekšlikumu. Tas bija ļoti sarežģīts, eh, intensīvs process. Mums bija ziņojums 11. gadā apakšuzņēmējs to pabeidz, 10. gadā e, un 11. gadā notika konsultācijas ar ekspertiem, interesantām pusēm. Mums notika ietekmes novērtējums, arī tika 13. gadā no, bija beidzamais e, viedoklis, atzinums, un jūs redzat, ka pagājuši gadu bija simts lapušu garš dokuments piedāvāts, un pagājušā gada septembrī komisija pieņēma lēmumu. Kas ir galvenais šajās regulās? Tātad tā ir viena regula, kas tiek piedāvāta, jo mēs uzskatām, ka tas ļautu uh, E, labāk harmonizēt ieviešanu, te ir salikti kopā visi noteikumi. Es uzsveru visi noteikumi, kas saistīti ar veterinārijām zālēm vienā regulā. Un tā tas nebija esošajā pieejā. Protams, mums ir arī deleģējušie akti, kas ir jāievēro. Ja paskatāmies galvenās problēmas tirgu, tad mēs redzam, ka galvenais ir tas, ka nav autorizētu, jeb apstiprinātu zāļu, to, tās, to trūkst, to var arī redzēt, eh, ko saka sabiedrība par makrobiocīdo rezistenci, tālāk eh, zāļu autorizāciju no eh, galvenajām sugām jau īpaši bet arī prevencijas pasākumu lielākajām sugām. Ja mēs kārtīgi palasām, tad mēs redzam arī tādas eh, būtiskas, nebūtiskas sugas, tādas tur parādās definīcijas, un eh, tur ir vairāki nosacījumi attiecībā uz to. Mēs runājam par lielajām sugām, tad mēs atzīstam tā tad. Uh, lielopi un, un, un, un suņi, kaķi un uh, vēl mēs gribam nodrošināt, lai šī regula samazinātu administratīvo slogu. Tātad mērķis. Galvenais mērķis bija palielināt veterināro zāļu pieejamību vairākām sugām, vairākos tirgos, samazinātu administratīvo slogu, stimulētu konkurence un inovācijas. Tas ir ļoti būtiski, kā mm, dabūt vairāk labu zāļu tirgu, uzlabot iekšējā tirgus funkcionēšanu, lai pieļautu iekļu, piekļuvu lielāku un visbeidzot arī risināt antimikrobiocīdo rezistents, mikrobu rezistents. Vēl Cits mērķis ir veterināro zāļu pieejamības palielinājumu. Visas uh, zāles var iegūt uh, caur ES tirgus autorizāciju. Tā tas pašlaik šodien nenotiek. Un mēs piedāvājam industrijai izstrādāt jaunus produktus, jo īpaši nelielajām sugām. Inovācijas daļa ir būtiska. Jūs redzat, ka mēs gribam izveidot iniciatīvu attiecībā uz lielām sugām. Mēs gribam noteikt 10-14 gadus aizsardzību sākotnējai tirgus autorizētajiem lielām sugām un vēl Un es domāju, ka mēs pie tā vēl atgriezīsimies. Uh, E, tad jūs te vēl varat izlasīt, kā mēs skatām nākotnes perspektīvu. Uh, the uh, uh, availability of medicines. Uh, so first, we would like to. Vispirms ir uh, jābūt skaidram aptvērumam, tad lai šiem noteikumiem būtu skaidrs aptvērums, ir jāietver jaunie medikamentu tipi, uh, tā sauktie um, jaunie terapijas veidi, piemēram, cilmes šūnas, asins terapijas un tā tālāk. Mēs piedāvājam jaunu definīciju. Tāpat arī mēs skaidrosim dažādas tirgus problēmu jautājumus. Tāpat arī mēs izvērtēsim pamatdatus visā Eiropas Savienībā ļoti svarīga, svarīgs elements ir administratīvais sloks. Administratīvā sloga dēļ šajā nozarē uh, uh aptuveni 30 tūkstoši gada apgrozījums uh, uh, um, apgrozījums uh, ir ļoti augsts salīdzinājumā citiem uh, sektoriem. Uh, Eh, tāpat ir eh, svarīgi eh, noteikumi attiecībā uz marķējumu un iepakojumu. Mēs vēlamies samazināt administratīvo slogu un atvieglot tirgus atļa, tirzniecības atļauju iegūšanu. Vēlamies vienkāršot iepakojumu un marķējumu, iepakošanas un marķējumu noteikumus un vēlamies izveidot vienotu farmakoloģijas sistēmu. Tātad mērķis ir uzlabot uh, iekšējā tirgus dārbību. Es uh, noteikumi veterināro medikamentu tiešsaistes tirdzniecībai, uh, re, veterināro recepšu atzīšana, starptautiska atzīšana dažādās ES valstīs un tīzniecības atļauju au, au, iegūšanas, saņemšanas saskaņošanas dažādās Eiropas Savienības valstīs. Mēs noteikti, noteikti pievērsīsim uzmanību arī uh, mikrobezistences uh, pasākumu uh, um, uzlabošanai uh, un, ņems, uh, un izmantosim pieredzi, kas gūta cilvēkiem raksturīgi infekciju ārstēšanai. Tātad tas eh, arī kopumā viss par eh, šī, eh, šīs regulas pamatdaļām. Un nākamais punkts ir saistīts ar regulas, grozījumiem regulā, un mēs vēlamies iekļaut visus noteikumus, kas attiecas veterināro medicīnu vienā tiesību aktā kas, eh, kas atvieglos šīs regulas izmantošanu, padarīs to, to skaidrāku. Mēs esam eh, iekļāvuši tajā eh, jau, jaunajā regulā iepriekšējos veterinārās medicīnas noteikumus un esam ņēmuši vērā pielāgojušo regulu Lisabonas līguma prasībām. Eh, trešā iedaļa tika pārnesta uz jauno regulu, jo noteikumi ir saistīti ar uh, veterināro medicīnas produktu uzraudzību, pāraudzību. Uh, <clears throat> Un te jūs nākamajā slaidā redzat vairākus piemērus, uh, kādas izmaiņas mēs esam piedāvājuši šajā jaunajā regulā. Mēs nepārprotami ņemam vērā eh, tiesas lēmumus un eh, komisija ir piedāvājusi arī eh, savu struktūru regulai. Tā rezultātā 40. pāns, saskaņā ar kuru uh, tad mēs esam uh, Uh, pielāgojuši to uh, farmakoloģijas noteikumu uh, piemērošanai, kā par to vienojās parlaments, padome un komisija. Un paldies, varēsim atgriezties pie tā nākamajā sanāksmē. Paldies komisijas pārstāvim. Dāmas un kungi, vēl atgriezīsimies pie jautājuma Pārasto diskusiju savā sanāksmē paredzējām 16. aprīlī, bet šodienas diskusija tiek atlikta uz mārtu. Mēs vēlētos, ka tad komisijas um, prezentācija tikt atkārtot, jo tā radīja daudz jautājumus. Ja jūs esat interesēti, mēs varam jums prezentāciju nosūtīt, lai jūs varētu ar to intensīvāk iepazīties un Mārta sanāksmē. Tad sāksim diskusiju ar referentiem, kas MVI komitejai gatavo ziņojumu. Šodien diskusiju nevaram turpināt. Atvainojamies referentam. Pateicamies komisijai par prezentāciju, ar kuru mēs gribējām arī dažus deputātu jautājumus jau atbildēt. Ja vairāk jautājumu nav, tad eh, tagad pārtrauksim komitejas sēdi un sāksim eh, um, koordinatoru sēdi. Atļā, atvainojiet, ka tik strauji mums jāpārtrauc sēde, bet pret eh, citādi to nevar izdarīt. Un tagad tad lūdzam pārējos iziet no zāles un paliek tikai koordinatoru un tad sāksim koordinatoru sanāksmi. Paldies! What is this? What is this? Is, is that a tantan? Uh, the, the